So, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Labrīt, dārgie kolēģi. Nesodīsim tos, kas ir ieradušies laikus, un uh, tāpēc sāksim darbu. Līdz ar to atklāju komitejas sēdi, un pirmais punkts uh, paziņošu, ka šodien mums ir pieejams visas valodas, izņemot igauņu un maltiešu valodu. Otrais paziņojums, kas man ir jāsniedz – kolēģis Adajānošs uh, visdrīzāk kļūs par uh, nākamo prezidentu Ungārijā. Gribētu to viņam arī pateikt personīgi. Viņš uh, paziņoja, ka viņš būs pēcpusdienas sēdē. Trešais paziņojums. Mums ir jauna kolēģe, novērotāja no Horvātijas. paplašanāšanās eh, jau tuvojas, un eh, Romāna Jelkovič eh, ir mūsu jaunā kolēģi no Horvātijas. Viņa ir no sociāldemokrātu grupas. Viņa vēl nav ieradusies, bet sveicu jau viņu šeit mūsu vidū. Ceturtais paziņojums, kas mums ir, man jums ir jāsniedz, ir tas, ka ALDE grupā ir bija notikušas izmaiņas. Bils Ņūtons Dans ir atteicies no sava aizstājie statusa un viņu, viņa vietā nāks Rebeka Tēlere. Sirsnīgi sveicu jūs, Tēlers kundze, mūsu komitejā. Piektais paziņojums. Šodien, 25. aprīlī, ir uh, pasaules malārijas diena. Un malārija ir ļoti bīstama slimība Miljoniem cilvēku no tās cieš, un 2009. gadā vien uh, 781 tūkstotis uh, cilvēku mira no šīs slimības. Uh, šeit ir vēl ļoti daudz jādara, lai situāciju uzlabotu, un ir ļoti labi, ka ir šāda diena, kas uh, uzsver šo problēmu. Sastais paziņojums, kas man jums ir jāsniedz, ir tāds priecīgs paziņojums, un proti Bonna Vācijā kļūs par uh, platformu starpvaldību uh, tātad par bioloģiskās daudzveidības un ekopakalpojumu uh, platformu. Tas turmākajos mēnešos tiks veidots, līdz ar to mums arī Eiropā būs partneris, ar kuru kontaktēties šajā svarīgajā jautājumā, par kur balsojam arī pēdējā Strasbūras nedēļā. Un um, līdz ar to um, tas mums būs pavisam tuvu Bonna. Bonna. Uh, tik tālu paziņojumu, un tagad ķersimies pie trešā darbkārtības punkta - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 29. februārī un 1. martā. Neviens neiebilst, līdz ar to protokola ir apstiprināta. Un tagad varam pāriet pie ceturtā darbkārtības punkta - mehānismu siltum efekt, siltumnīca efektu gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Eiropas Savienības līmenī sastībā ar klimata pārmaiņām. Ļoti sarežģīts uh, nosaukums, bet ļoti svarīgs temats. Un šeit referents ir Bas Aikhauts. Un uh, redzu, redzu, ka viņš ir arī ieradies, līdz ar to varam sākt debatas. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies. Es nezinu, vai mēs varam sākt debatas, jo debatēt pašam ar sevi nav īpaši vienkārši, bet Kris ir ieradies. Tad sāksim. Liels paldies! Šī ir otrā reize, kad mēs apspriežam NV komitejā šo dokumentu. Pirmā reize bija tāda pirmā viedokļu apmaiņa par šo tematu. Bija ļoti daudz labu komentāru, uz kuriem balstoties mēs esam sagatavojuši dokumentu, ir arī bijuši virkni grozījumi, bija pirmā tikšanās ar Andru referentiem pagājušajā nedēļā, lai apspriestu to, kā rīkoties. Un šī tad būs viedokļa apmaiņa par grozījumiem šeit komitejā. Un um, došu arī pārējiem kolēģiem iespēju izteikties par šo dokumentu. Tātad uh, pavisam īsi par to, par ko šeit ir runa. Tā ir regula, kas maina pastāvošu regulu, tātad aizstāja tagad pastāvošo monitoringu mehānismu, tātad 80 eh, līdz 85% no šīs eh, regulas, eh, ko piedāvā komisija, jau ir pastāvošie noteikumi. Un tur nav nekādas problēmas vienkārši gribētu vēlreiz uzsvērt, kāpēc uh, ir šis monitoringa un ziņošanas pienākums. Tas ir pavisam skaidrs, mums ir jāpalīdz dalībvalstīm ieviešot klimata un enerģētikas pakotni. Otrakārt, tas ir paredzēts, lai uzlabotu caurskatāmību un salīdzināmību datu starpā. Un treškārt, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība un dalība valstis uh, pilda savus starptautiskos monitoringu un ziņošanas pienākumus, tā skaitā atbalsts attīstības valstīm, un ceturtkārt, kas arī ir svarīgs iemesls šo monitoringu mēs veicam, o, uh, lai veicinātu jaunu klimatu pārmaiņu instrumentu attīstību. Un šeit, piemēram, jāpiemina kuģniecības dokuments. Tas tā vispārīgi Eh, un eh, var teikt, ka referents atbalsta komisijas izvēlēto virzienu šajā ziņojumā. Un eh, iepriekšējā viedokļa apmaiņā jūs arī dzirdējāt, ka es cenšos piedāvāt arī dažus priekšlikumus, kas stiprina komisijas priekšlikumu, piemēram, stiprinot zemu CO2 izmēšu stratēģijas, protams, jūras transporta jomā, kas ir ļoti uh, svarīgs temats. Mēs gaidām priekšlikumus no komisijas. Vēl nav skaidrs laika grafiks, bet vismaz mēs kaut kad zinām, ka varētu komisija nāk klajā ar saviem priekšlikumiem. Es šo dokumentu izmantoju arī, lai vēlreiz uzsvērtu, ka e, ieņēmumu e, iegūtie ieņēmumi, protams, būtu jāiegulda zemu CO2 izmešu tehnoloģiju attīstīšanā. Uh, Un uh, direktīvā tiek teikts, ka vismaz 50% uh, tiks izmantoti, un šajā dokumentā mēs to vēlreiz uzsveram. Tas ir uh, ļoti svarīgi uzņēmumiem, kas darbojas uh, zemu CO2 izmešu tehnoloģiju izstrādē, lai kaut ko tur panāktu. Kā jau teicu, mums bija pirmā uh, viedokļa apmaiņa ar ēnu referentiem pagājušajā nedēļā. Mēs kā ēnu referenti uh, un es kā referents vienojāmies strādāt pie kompromisiem, kas galu galā uh, būs vērsti uz komisijas priekšlikuma stiprināšanu. Runāsim par finansēšanu, par uh, zem CO2 izmešu stratēģiju, par kuģniecību. Šie ir tiešām svarīgi aspekti, un par tiem arī ir visvairāk grozījumu. Mums ir vairāk kā simts grozījumi, un tāpēc centīsimies izstrādāt šeit uh, kompromisu grozījumus, lai atvieglotu balsojumu, kas notiks māja beigās komitejā. Man ir konkrēti jautājumi kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus, bet es viņus šeit neredzu un, diemžēl, tā tas ir. Žēl, ka viņi nav ieradušies, jo tad mums būtu iespēja um, apspriest šos grozījumus, lai saprastu, ko viņi īsti domā. Mm, dažkārt tiek uh, aizstāts uh, monitoringa pienākums vismaz dažos uh, grozījumos tiek piedāvāts pagarināt termiņu no viena gada uz diviem gadiem, bet tas ir pretrunā ar tagadējo ES likumdošanu. Līdz ar to mēs ceram, ka šos grozījumus varētu varbūt atsaukt vai vismaz izskaidrot, jo klimata pakotnē mums ir noteikts, ka uh, Uh, katru gadu ir jāsniedz ziņojums, tāpēc būtu dīvaini, ja te būtu divi gadi. Es ceru, ka ar kolēģiem varēsim divpusēji šos grozījumus apspriest, jo viņi nav ieradušies. Un tagad uh, ar interesi gaidīšu jūsu komentārus no ēnu referentiem, no pārējiem deputātiem. No ēnu referentiem dzirdēju komentārus jau pagājušu nedēļu, bet nedēļas laikā daudz kas var mainīties. Piemēram, Nīderlandē ir kritus valdība nedēļas laikā. Tas ir starp citu, labas ziņas, bet, nu, tas ir no manas puses, man viedokļi. Katrā ziņā aicinu visus kolēģus iesaistīties šajā diskusijā un ar nepacietību gaidu jūsu komentārus. Paldies par darbu, un nākamais runātājs ir e, Tautas partijas ēnu referenta Galīnī Kundze. Sì, grazie. Eh, io sarò veramente breve perché. Paldies. Es būšu ļoti lakoniska. Patiesībā nekas nav daudz mainījies kopš pagājušās nedēļas, kad mēs tikāmies. Un, eh, protams, at, tikai tas, kad ir mainījusies valdība. Bet eh, jau pašā sākumā mums bija problēmas ar vairākiem punktiem, tāpēc man bija problēmas ierasties šeit. Man, bija, pro, man tas prasīja pusstundu pārvarēt vienu kilometru, un es uzskatu, ka būtu bijis labāk, ja es būtu pārvietojusies ar kājām. Pagājušajā sēdē un arī ēnu referentu sanāksmē mūsu panāktā vienošanās paliek spēkā, nekas daudz kopš tā brīža nav mainījies. Taisnība, kā jūs teicāt, mēs esam tikušās. Mums eh, izdevās vienoties par pāris kompromisu grozījumiem. Bet eh, viens aspekts, par ko mēs vienojāmies, ir šis regu, regulas priekšlikums būs ārkārtīgi svarīgs turpmākajām emisiju tirzniecībām. Mums ir nepieciešama šāda regula. Jo patreizējās likumdošanas īstenošanā ir zināmas nepilnības, un tāpēc mums ir vajadzīgs jauns likumdošanas ietvars. Tāpēc es uzskatu, EPP uzskata, pirms izvirzam jaunus mērķus un saistošus noteikumus, un pirms dalību valsts sāk kaut ko jaunu darīt, pirmais, ko mums vajadzētu panākt, ir pilnībā īstenot tos noteikumus, kur jau ir pieņemti, lai mēs nodrošinātu to, ka patreizējā likumdošana tiek īstenota pilnībā. Tam būtu jābūt pirmajam mērķim. Pretējā gadījumā jau kas, ko mēs darītu, būs tikai vārdos labi, bet eh, realitātē tas nedarbosies. Nākamais. Situācija Eiropā ir tāda, ka mums ir ļoti laba un ambicioza likumdošana, bet eh, kura netiek adekvāti īstenot reālajā dzīvē. Līdz ar to īstenošanai vajadzētu būt mūsu galvenajai prioritātei. Par to mēs vienojāmies jau ar citiem ēnu referentiem un arī ar Einhaut kungu. Tātad šobrīd mēs mēģināsim strādāt sekojoši. Mums ir jāstrādā pie likumdošanas vienkāršošanas, un mēs vēlamies izvairīties arī no pārklāšanās. Šādas centienas mēs esam mēģinājuši iestrādāt vairākos priekšlikuma punktos, un par to mēs runājam jau arī iepriekšējā sēdē, kad mēs izskatījām un diskutējām par šo priekšlikumu. Tātad uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie regulas nosacījumiem, tātad eh, monitorēt siltumnīcas gāzu izmešas un adekvāta statistikas apkopošana. Runājot par šo dokumentu aptvērumu, un neaizmirsīsim, ka tā ir regula. Līdz ar to mums ir jābūt ārkārtīgi pragmatiskiem. Tas nozīmē, ka regulu īstenos visas dalību valsts, un jau šobrīd ir dalību valsts, kurām ir problēmas ar patreizējo likumdošanas aktu īstenošanu. Un regulu šīm dalību valstīm var uzlikt vēl papildus izdevumu pienākumu un, pienākumu, un tādējādi patiesībā tiks panākts pretējais efekts, un dalību valsts neies to ceļu, ko mēs būsim paredzējuši Kā jau Enhund kungs teica, Daudz kas no šajā regulā paredzētā jau ir ierakstīts likumdošanas aktos, dalību valstīm tas ir tikai jāīsteno. Un mums vajadzētu sākt diskusijas par īstenošanu. Piemēram, referenta pieminētajā piemērā kurā viņš apgalvo, ka nav nekādas jēgas ik pa diviem gadiem apkopot statistikas datus, ja dalību valsts to dara katru gadu. Un tas pats attiecās arī uz to, vai dalību valstis eh, ik pa diviem gadiem sniegš šīs atskaites, lai nebūtu tā, ka dalību valstīm ir jāsniedz un jāapkopo statistika biežāk, Es uzskatu, ka tās vienošanās, kuras esam panākuši šajā jomā, tām ir jātiek izpildītām. Un es nezinu, vai mēs varam regulas aptvērumu vēl vairāk paplašināt. Mums ir jābūt konkrētiem praktiskiem mērķiem, kurus arī mēs censtos tad īstenot. Un, protams, likumdošanas vienkāršošana. Un, protams, ka mums vajadzētu īstenot to, kas jau darbojās. Paldies! Nākamais Kris Dēvis. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tie deputāti, kuri vakar piedalījās seminārā ar Ķīnas pārstāvjiem, lai diskutētu par to, kāda ir emisiju tirzniecības schēma situācijas attīstība, tad eh, mums noteikti ir jādomā par to, lai izveidot adekvātus mehānismus, kā notiks zinošana par siltumnīcas gāzu izmešiem. Tas ir pirmais. Nākamais, ko mums vajadzētu darīt starptautiskā arēnā, lai samazinātu siltumnīcas glāžu izmešas. Tātad šis ir ārkārtīgi tehnisks dabas ziņojums. Mums ir starptautisks vienošanās un starptautiskas saistības, arī Eiropas likumdošanā ir ierakstīts prasības, kuras ir jāizpilda. Un šobrīd komisijas priekšlikumam mēs esam iesnieguši 150 grozījumus, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Ir tādas situācijas, kur mēs vēlamies ambiciju līmeni mazliet paaugstināt, un ir tādas situācijas, kur mēs vēlamies atrisināt varbūt vairāk dalību valstu līmenī izveidojušās problēmas. Taču daudz no iesniegtajiem grozījumiem nenozīmē, ka mēs labāk izpildīsim starptautiskās prasības un arī labāk varēsim monitorēt izmeš, gāzu izmešus un tas arī nenozīmē, ka mēs samazināsim izmaksas. Tāpēc man ir jautājums, vai mēs vēlamies būt pārāk, pārāk ambiciozi, vai arī mēs iesniedzam grozījumus īstenībā nesaprotot situāciju. Tā tad tas ir tāds komentārs, vispārīgs dabas komentārs, un es vēlētos sadarboties ar referentu par varbūt kompromisu grozījumiem. Uh, Bet vēl bez tam es vēlētos arī detalizēti dzirdēt grozījumu iesniedzēju paskaidrojumu, jo es nevēlos ziņojumā vai vispār likumdošanas aktā iestrādāt kaut ko tādu, kas nav nepieciešams. Jebkurā gadījumā Eiropa ir pasaulē vadošā emisijas gāzu tirzniecības ziņā, un ja mēs varam to darīt vēl labāk, tad, protams, centīsimies to sasniegt. Bet nevajadzētu radīt papildus slogu jau kāda līmeņa šajā jau tik ļoti sarežģītajā likumdošanas džunglī. Chris, Paldies Krisam, un nākamā runātāja ir Marita Olskūga. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es ierados tik ārkārtīgi vēlu, ka es diemžēl palaidu garām Eikhauta kunga teikto un arī debašu pašu pašu sākumu. Un tomēr es vēlētos paziņot uzreiz, ka mēs no manas politiskās grupas, proti no sociāldemokrāta grupas, mēs mēģināsim visiem spēkiem strādāt par pamatu ņemot komisijas priekšlikumu. Protams, kad arī mūsu politiskā grupa vēlas redzēt eh, situāciju, kurā Eiropas Savienības viedoklis un priekšlikumi visai pasaulē skaidri parādītu to, ka mēs esam gatavi būt par savu veidu pionieriem un uh, par ideālu pasaulē, uz ko citiem sniegties. Taču vienlaicīgi ir svarīgi, lai mēs panāktu tādus kompromisus, kas tiešām ļautu procesam virzīties uz priekšu, lai nebūtu tāda situācija, kad mūsu prasības ir tik ārkārtīgi ambiciozas, ka situācija īstenot nebūs iespējams reālajā dzīvē. Sociāldemokrāta grupa ir ļoti pragmātiska, mēs mēģināsim rast pēc iespējas labākos risinājumus. Protams, ka mēs varam panākt ļoti daudz no sociāldemokrāta puses, ja mēs izstrādājam likumu, taču pieredze rāda, ka patreizējā situācijā par tik svarīgu jautājumu diskusijas kā siltumnīcas efektu siltumnīca efektu gāzu emisijas, mums ir nepieciešams um, panākt pēc iespējas plašāku atbalstu vairākumu, un tāpēc mēs esam gatavi diskutēt. Paldies! Tagad došu atkal vārdu referentam, lai viņš varētu atbildēt uz izteiktiem komentāriem, ja viņš to vēlas. Vai varbūt komisija vēlas vēl ko teikt? Ā, nav komisijas pārstāvju, diemžēl. Tomēr ir. Tad lūdzu komisija. Yes, my apologies, uh, Mr. Chairman, I was just... Uh... Atvainojiet, priekšsēdētāji, es vienkārši gaidīju tulkojumu. Man patīk vācu valoda, man patīk, kā tas skan. Jā, es labprāt dotu vārdu tagad komisijai, atvainojiet. Tātad jūs redzat, ka komisijas pārstāvji ir klāt. Jā, priekšsādātāji. Paldies. Te bija neliels pārpratums. Reaģējot uz to, kas jau tika teikts, jāsaka, ka mūsuprāt, mums jau ir ļoti augstas ambīcijas attiecībā uz mums pašiem. Mēs vēlamies no citas puses saglabāt starptiskajā līmenī esošos noteikumus. Tas nozīmē, ka mēs rīkojamies pragmātiski. Mēs konsekventāk vēlamies piemērot tos noteikumus, kas mums jau ir, tās saistības, kuras mēs jau uzņēmāmies vai nu nacionālajā, vai nu starptautiskajā līmenī attiecībā uz klimata pārmaiņu pakotni, kas tika pieņemta 2009. gadā. Ir uh, daudz kritisku momentu, protams. Mēs dzirdējām, uh, ka daudz baidās, ka mēs esam pārāk ambiciozi, bet mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir labs uh, līdzsvars starp to, kas ir jau sasniegts, un to, ko mēs vēlamies. Un uzraudzība, monitorings ir tas pamats nozaru politikā, kas ļaus mums izpildīt savas saistības un uzvarēt šo cīņu pret klimata pārmaiņu negatīvajām sekām. Te pašā laikā mēs tiešām nevaram būt pārāk ambiciozi, bet mēs nemaz nevēlamies iet tālāk par to ambīciju līmeni, kas mums jau ir. Mēs zinām, kas notiek ļoti nopietnas saturiskās diskusijas un ka monitoringa mehānisms, kas noteikts regulā, nedrīkst steigties pa priekšu šīm saturiskajām diskusijām. Tomēr uh, Mums vajadzētu nodrošināt, ka monitoringa sistēma tiek ieviesta ātri. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu noteikt politikas pasākumus, piemēram, jūrniecības jomā. Mums ir nepieciešami dati, lai saprastu, kā finansiālais un tehnoloģiskais atbalsts, kā palīdzība Eh, attīstības valstīm būtu jāorganizē. Mēs vēlamies rīkoties ātri, un tāpēc mēs ierosinām rīkoties tā, lai tajā brīdī, kad tiks pieņemta eh, šī likumdošana, mums jau būtu gatava monitoringa sistēma, lai to varētu ieviest uzreiz. Mēs, protams, nevēlamies teikties pa priekšu vēl notiekošajām diskusijām jo tas ietu pārāk tālu un pārsniegtu šīs regulas aptvērumu. Un tas varētu ietekmēt arī turpmākās diskusijas. To mēs nevēlamies. Komisija e, grib būtībā tieši to, ko pieminēja iepriekšējie runātāji. Mēs nevēlamies iet pārāk tālu, bet te pašā laikā jāiet pietiekoši tālu. Un tāpēc mēs šeit nerunājam par papildu izmaksām, uh, jo uzraudzības un ziņošanas pasākumi jau pastāv. Mēs jau esam uzņēmušies šīs saistības. Un mums ir vienkārši jādara tas, uh, ko mēs piekritām darīt. Mums ir jānodrošina konsekvence, uh, mums ir jāizvarās no darba dubultošanās, jāsamazina izmaksas. Te pašā laikā jānosaka, kur vēl ir kaut kādi trūkumi, un tie ir jāuz, jāizlabo. Tā mēs varēsim uzlabot jau esošo sistēmu, mācoties no pagātnes kļūdām un pieredzes. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies uzlabot monitoringa sistēmu kopumā. Un mēs vēlamies uh, savlaicīgi to sagatavot nākotnēji Mēs vēlamies samazināt izmaksas un administratīvo slogu, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt savas saistības. Komisijas loma šeit ir uh, palīga loma. Mēs palīdzam dalībvalstīm nodrošināt, ka monitoringa sistēmas atbilst paraugu praksei. Te pašā laikā mēs labi apzināmies, jo labākas ir monitoringa sistēmas dalību valstīs, jo labāk visa Eiropas Savienība kopumā varēs izpildīt savas starptautiskās saistības. Tad mēs varēsim sniegt korektus ziņojumus un stiprināt līdz ar to savu līdera lomu klimata pārmaiņu jomā. Tas stiprinās mūsu pozīciju starptautiskajās sarunās. Tāpēc es lūdzu jūs vēlreiz ieskatīties šajā līdzsvarā. Tad mūsu līdzsvars ir tāds, ka mēs vēlamies izpildīt visas uzņemtās saistības, bet neiet tālāk par tām. Monitorings ir tikai tas, kas ir absolūti nepieciešams šajā regulā. Regulā mēs vēlamies iekļaut tikai pašus svarīgākos noteikumus un mazāk svarīgākos atrisināt ar deleģētajiem aktiem. Tā mēs varēsim rīkoties ļoti ātri un nodrošināt, ka mēs ātri virzāmies uz priekšu visās attiecīgajās nozareis. Tā pašā laikā šī regula nevar apdraudēt mūsu spējas uh, arī turpmāk uh, strādāt starptautiskajā līmenī, iesaistīties starptautiskajās sarunās visos fórumos un platformās, kur mums jāuzstājas kā sarunu vedējiem. Tik tiešām teksts ir ļoti tehnisks, tas ir ļoti detalizēts. Regulas priekšlikums ir visai sarežģīts, bet tas ir ne tikai tehnisks, bet arī politisks. Un mēs ierosinām šeit sistēmu, kas balstīs visus uh, klimata politikas jomas. Tad jūs runājāt tagad par ziņošanu uh, katru gadu, nevis reiz divos gados, kā noteikts startotiskajā līmenī. Mm, tas varētu, protams, nozīmēt papildu darbu, līdz ar to papildu administratīvo slogu un izmaksas. Bet nav jau tā, uh, ka šis priekšlikums nebūtu pareizi analizēts. Mūsu priekšlikums balstās uz konsekvences ideju, un mēs vēlamies nodrošināt sistēmu, kur nebūtu nekādu uh, balto plankumu. Informācija, kas jāsniedz katru gadu, ir uh, obligāta. Mums jau ir obligātās prasības, un šī informācija tiek jau saskaņā ar šīm prasībām iegūta. Tad uh, jānorāda vēl uz sloga sadales pasākumiem. Tur mums ir savi sasniegtie rezultāti jāizvērtē katru gadu, bet kā tad ir iespējama izvērtēšana, neuzraugot rezultātus, neziņojot par tiem? Tātad, ja jūs vēlaties tik tiešām pārskatāmu sistēmu, uzticamu sistēmu, ja jūs vēlaties integrēt arī iespējamās nākotnes izmaksas, tad ir jānodrošina arī katra gada sasniegto rezultātu izvērtēšana. Protams, šī pārskatāmība var nozīmēt arī izmaksas un administratīvo slogu, bet kad mēs runājām par šo pārskatāmību, tad mēs uh, atskatāmies uz jau uh, pieņemtajām saistībām. Tāpēc es lūdzu jūs lūkoties uz komisijas priekšlikumu kā mēģinājumu uzlabot jau esošo sistēmu. Mēs runājam tajā tā skaitā par nosacījumiem, kas ir gan dalību valstu, gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Liels paldies! Un tagad gan došu vārdu referentam Aihauta kungs lūdzu. Paldies, liels paldies visiem ēnu referentiem. Paldies arī komisijai. Jāsaka, ka pēc šādas diskusijas diez vai man jāizdara kaut kādi gāri secinājumi. Gribu tikai pateikt, ka, protams, mēs visi piekrītam, ka jārīkojas pragmātiski. Līdz ar to mēs, protams, gatavojam kompromisa eh, grozījumus. Mēs visi piekrītam pragmātismam. Te pašā laikā mēs nevēlamies izveidot kaut kādu nevajadzīgo slogu dalību valstīm. Domāju, ka par pamatlietām mēs jau esam vienojušies. Tikai jāsaprot, kas tad ir šis nevajadzīgais sloks. To iespējams noteikt dažādi politiskajā līmenī. Komisija saka, ka lūk, mūsu priekšlikums ir ideāls, lūdzu to nemainiet. Es varu saprast, kā komisija tā domā un aicina mūs tā rīkoties, bet, protams, parlamentam var būt savs viedoklis. Un tāpēc, kad mēs, piemēram, sakām, ka nav vajadzīgs liekas administratīvs sloks, pret to neko nevar iebilst, bet mums nepieciešams politiskais līmenis, kas tad ir šis sloks. Uzskatām, ka dažos gadījumos komisija tomēr savā priekšlikumā iet pārāk tālu, un citos gadījumos uh, tā neiet pietiekoši tālu. At komisija tagad teica, mēs centāmies iet pietiekoši tālu, bet ne pārāk tālu. Nu labi, bet tas ir arī politiskais lēmums. Vēl viena ļoti svarīga lieta, kas jāpiemina, ir tas, kad mēs runājām par zema oglekļa stratēģijas attīstību. Protams, nav runa tikai un vienīgi par likumdošanu. Es uzskatu, es tiešām uzskatu, uh, ka, ja mēs uztvēram nopietni šo zemā oglika ceļa karti, un to mēs darām parlamentā, mēs atbalstām arī izvirzītos mērķus, tad arī šajā dosjē, šajā regulā mums ir jāsniedz pietiekoši daudz tādas informācijas, kas ļaus dalību valstīm rīkoties efektīvi ar viszemākajām iespējamajām izmaksām. Un Tad dalību valstis varēs efektīvāk sasniegt izvirzītos mērķus. Mēs zinām, ka arī padomē liels vairākums iestājas tieši par to pašu. Mums ir jāpalīdz dalību valstīm rīkoties efektīvi izmaksu ziņā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un centīsimies arī šajā regulā uh, darīt visu, lai šādi dati būtu pieejami. Tad par jūrniecības lietām. Komisija teica, uh, ka tās priekšlikums jau ir pietiekoši labs, ka tur vairs nav nekas nebūtu jādara, lai nekavētu darbus. To var saprast, bet te pašā laikā komisijai būs nepieciešami dati, kas pašlaik nav pieejami koordinētā veidā. Un komisija uzsvēra, ka šīs regulas uh, mērķis, viens no mērķiem ir palīdzēt attīstīt uh, jaunu klimata pārmaiņu stratēģiju un politiku, un jūrniecība ir daļa no tās. Tieši tāpēc mēs cenšamies izdarīt attiecīgos grozījumus. Nu, un, eh, ja komisija mums saka, ka nekas nebūtu jādara, lai netraucētu darbiem, tas nav pareizi, atvainojiet. Mēs darām visu, lai jums palīdzētu, lai nodrošinātu koordinētu datu ziņošanu no dalību valstu puses Un uh, mēs nevaram teikt, ka kaut kāda joma uh, nebūtu skarama, tāpēc, ka tā nav vajadzīga. Nē, mēs vēlamies, lai dati tiktu sniegti koordinētā veidā. Un es domāju, ka mēs visi piekritīsim, kā es jau teicu, ka nav vajadzīgs uh, lieks administratīvs sloks, bet mēs vēlamies koordinētu ziņošanu un ticamu pozīciju arī starptautiskajā līmenī. Mēs vēlamies labu uh, Uh, zēma oglekļa ceļa kārti un stratēģiju. Un mums ir jāizmanto šī monitoringa un ziņošanas regula, lai iegūtu uh, saskaņotus datus. At mēs neierosinām šeit jaunus likumdošanas aktus vai administratīvo slogu, bet dati ir jāiegūst, un tie jāiegūst koordinēti. Tieši tas palīdzēs mums sasniegt mūsu mērķus. Un es domāju, ka nu, ka tiešām parlaments var šādus tādus grozījumus ierosināt komisijas priekšlikumā, bet tas ir uh, parlamenta uh, pilnvarās. Un mēs darām to, lai uzlabotu priekšlikumu. Paldies priekšsādātāji, un tad turpināsim darbu pie kompromisiem, uh, lai tie tiešām izdotos labi. Paldies, Bas! Tas tiešām ir ļoti labs un pareizs process. Komisijas priekšlikums netiek pārņemts viens pret vienu. Viens, um, viena no parlamenta pamatiesībām ir piedāvāt savus grozījumus, un mums arī, protams, jāattaisno savi lēmumi uh, visas pasaules priekšā. Tas būs ļoti svarīgs instruments arī starptautiskajās sarunās. Mums ir nepieciešama laba Uh, datu bāzi, tad labi dati uh, šajā jomā arī sarunās būs nepieciešams balstīties uz serioziem datiem, kurus nevar apšaubīt. Tāpēc šis ziņojums ir ļoti svarīgs, un mēs ceram, ka progresīvie spēki parlamentā darīs visu, lai mēs attīstītu ļoti labu un progresīvu instrumentu. Paldies! Tātad 30. maijā notiks balsojums mūsu komitejā par šo ziņojumu. Tad uh, vakar jau bija deve balsojums, um, ITRE balsos 8. maijā un jūlija plēnumā uh, Strasbūrā, tad pirms vasaras brīvdienām notiks gala balsojums par šo ziņojumu. Un es uh, ceru, ka mums izdosies panākt labus rezultātus. Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagad pāriesim pie nākamā darbas kārtības punkta, un tas ir piektais punkts. Es tiesību aktu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā pirms tiek pieņemta nepieciešamā vispārējā pieeja ar ūdeni saistītajai problemā, problemātikai Eiropā. Un šeit, kā gan citādi, Rihards Zēbers, mūsu ūdens speciālists, ir referents, un, um, un Edīte Strela un Jānis Gebrandī. Vispirms došu vārdu Rihardam Zēberam, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Klausoties, ko teica Basēkauts uh, un uh, savā kopsalkumā, viņš saka, jārod kompromis, jāuzlabo komisijas priekšlikums, jāsamazina administratīvais sloks, jāvāc labāki dati. Mēs visi noteikti varam atbalstīt viņu un varētu turpināt šajā pašā uh, garā. Es domāju, ka uh, no tā mēs redzam, ka ir liela vienprātība vidas komitejā. Tagad pāriešu uz savu dzimto valodu. Un tomēr esmu diezgan priecīgs, ka uh, ir tiešām tāds plašs uh, pamats šai diskusijai. Dāmas un kungi, tagad runāsim par ūdens politiku. Šeit ir runa par iniciatīvas ziņojumu, ko mēs uh, NV izlēmām sagatavot Un proti es gribētu ieskicēt to plašāko ietvaru, kāda tad ir šobrīd situācija ūdens politikas jomā. Pirmkārt, mums ir šī ūdens pamatdirektīva, kas tika pieņemta 2000. gadā, kas mums uzliek zināms pienākumus, respektīvi dalībvalstīm liek veikt dažādas pasākums un izstrādāt plānus. Un visplašākais mērķis, šis apkopojošais mērķis ir līdz 2015. gadam visos Eiropas ūdeņos panākt labu ekoloģisko situāciju. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tas tiešām ir ļoti būtisks solis bijis Eiropas uh, ūdens politikā, kad mēs tagad runājam par visām ūdens tilpnēm, nevis atsevišķiem uh, tilpņu veidiem. Uh, Tātad eh, tiek definēts mērķis eh, labs ekoloģiskais un ķīmiskais sastāvs. Par eh, ķīmisko sastāvu piebildīšu, ka ir šīs prioritārās vielas, šis priekšlikums uz galda, un tajā tā sakarā mums būs vēl jādiskutē par to, ko mēs saprotam ar labu ķīmisko sastāvu ekoloģiskais, ekoloģiskā situācija jau ir definēta tā plašāk. Un tagad arī uh, dalībvalstīm būs uh, jāskatās uz upēm plašāk, ne tikai nacionālo robežu ietveros, daudzas upes ir pārrobežu upes un jāskatās arī uz pietakām uh, upju basēnu kopumā. Jāskata, tātad uh, nevaram apstāties pie nacionālajām robežām, uh, jāskata upes kopumā, un es domāju, ka tas ir pareizs virziens, kurā Eiropa ies, jo ja mēs tikai raugāmies uh, uz, uh, uz savu teritoriju, tad uh, grūti būs sasniegt šo labo ekoloģisko situāciju. Ja mēs katrs domāsim tikai par sevi, tad netiksim uz zaļa zara. Tātad būs šie plāni, un tas arī Uh, bija pamats uh, komisijas veiktajai veselības pārbaudēji ūdens politikas jomā, un tagad komisija šā gada beigās uh, vēlas nākt klajā ar savu plānu, tā saukto blueprint, kā rīkoties tālāk šajā jomā, un šī stratēģija Blueprint Water, tātad ūdens plāns, būs iekļaujama visas 2020. gada stratēģijas plašākajā kontekstā. Un tur ilgspējības sadaļā uh, ir arī resursu efektivitāte, un tur tā ir viena no galvenajām prasībām, galvenajiem ap aspektiem, jo ūdens ir viens no galvenajiem resursiem, lai cilvēki varētu dzīvot uz zemes arī lauksaimniecībai un rūpniecībai. Tas ir svarīgs resurs, un šis ziņojums, kuru gatavoju es un ēnu referenti, būs vērsts uz to, lai šeit Eiropas parlamentā uh, uzrakstītu ziņojumā, ko mēs sagaidām no komisijas, kā vajadzētu izskatīties šim ūdens plānam, ko komisija stādīs priekšā rudenī. Bet gribētu arī uzslavēt komisiju par plašajām konsultācijām, kas jau šobrīd notiek. Mēs redzam, ka komisija tiešām um, uzklausa visas iesaistītās puses, lai panāktu plašu kompromisu. Un es domāju, ka jo, jo īpaši ūdens jomā tas ir ļoti nozīmīgi, jo šeit mēs runājam par vienu no e, dzīves e, pamatresursiem cilvēkiem. Savā ziņojumā gribētu koncentrēties uz dažiem punktiem. Varbūt jūs varēsiet jau nojaust. E, ka jau ir ļoti daudz likumdošanas šajā jomā, bet uh, šīs likumdošanas īstenošana uh, vēl būtu ļoti uzlabojama. To norāda arī šī te komisijas veiktā veselības pārbauda. Ir ļoti lielas atšķirības starp dalību valstīm, jo īpaši attiecībā uz notekoģenu attīrīšanu dažās valstīs ir sasniegts ļoti augsts līmenis, piemēram, Zviedrijā. Zviedrijas uh, Eh, dienvidos eh, ceturtā pakāpe ir standārts un citās valstīs, eh, piemēram, Rumānijā un Bulgārijā, 60% notekūdeņu bez attīrīšanas ietek zemē. Un šeit komisijai vajadzētu izdarīt spiedienu, lai atgādinātu dalību valstīm par viņu saistībām, uh, par to, ka likumdošana ir tiešām jāievēro, pirms tiek ieviests jaunas prasības. Otrs punkts, kas man šķiet ļoti svarīgs, ir šī te reģionālā dimensija. Tātad ūdens plūst un mēs uh, uh, ūdeni nevaram transportēt. Tātad transports, uh, ūdens ir vietējs uh, resurs, uh, reģionāls elements šeit ir Tas ir atkarīgs no nokrišņiem, no patēriņa, no topogrāfiskām un ģeogrāfiskām īpatnībām, un ūdens transportēšana ne politiski, ne tehniski nav īsti iespējama. Tātad runājot par ūdens politiku Eiropas līmenī, ir jāsaprot, ka mēs šeit runājam par regula, reģionālām vienībām, par upju basēniem, kas ir tādi kā, kā tāds kā šūnas, uh, visā šajā veselumā. Un uh, pat, ja mēs pieņemam noteikums Eiropas līmenī, tad tie tiks īstenoti šajos uh, atsevišķajos reģionos. Un šeit ir jādomā par daudz līmeņu pārvaldību. Vietējā līmenī, uh, reģionālā valstu līmenī, tas viss ir jāiesaist šīs uh, varas iestādes, jo ūdens infrastruktūrā ir arī milzīgas investīcijas. Uh, Treškārt gribētu uzsvērt, ka runājot par ūdeni kā resursu, par to vajadzētu domāt visās politikas jomās, tā sauktais mainstreaming, jeb eh, šī jautājuma ņemšana vērā citās politikas jomā, jo uz ūdens tilpmēm uh, eh, ietekmi eh, dod arī lēmumi, kas tiek pieņemti citās jomās, piemēram, uh, um, enerģijas iegūšana, lauksaimniecība, rūpniecība un arī uh, mājasaimniecības patērē 8% visu ūdens Eiropā. Lauksaimniecība, rūpniecība, tur ir ļoti atšķirīgas situācijas reģionālā un uh, dalību valstu mērogā. Tad, tad arī ūdens pieejamība ir ļoti atšķirīga, bet, kā jau teicu, dažādi lēmumi tiek pieņemti citās jomās, un tas ietekmē pašu ūdens sektoru. Tāpēc mums vajadzētu um, uh, prasīt tādu kā citu jomu iezilināšanu, jeb ja bluing. Tātad citās jomās arī vajadzētu domāt par ūdeni. Piemēram, lauksainiecības politikā bija šī te uh, zaļināšana, uh, greening, vai eko jautājumu ņemšanu vērā, un šeit vajadzētu padomāt arī par ūdeni. Tagad es eh, vēršos pie manas kolēģis no lauksaimniecības eh, puses, un viņi to ļoti laipni pieņem. Es ceru, ka tas arī tas tiks īstenots. Un tad vēl daži fakti, kurus gribētu jums sniegt. Tātad spiediens uz ūdeni kā resursu ir ļoti liels, eh, pieņemot vērā mūsu dzīves stilu, Kaut gan statistiski Eiropā mēs šobrīd izmantojam tikai 13% no mūsu ūdeņiem. Tātad uh, pašvaldību līmenī bieži vien uh, tiek uh, ļoti izmantots ūdens. Tātad vai visā visumā tie ir 13 resursi, bet uh, citur tomēr ūdens tiek ļoti lielā mērā izmantots. Un eh, enerģijas iegūšana, arī domājot par biodegvielām, tas eh, prasa ļoti daudz ūdens. Šeit ir vajadzīgi lieli daudzumi ūdens, lai šīs biodegvielas izēvielas varētu izaudzēt. Un nav neviena uh, enerģijas iegošanas veida, varbūt izņemot vēja enerģiju, kas neizmantot ūdeni. Uh, Tātad eh, dzēsēšanas ūdens kodoreaktoros tika izmantots eh, ļoti lielos daudzumos, un eh, tas ūdens, kas ieplūst reaktoros un kas tiek izlaists no reaktoriem, vairs nav tās pašas kvalitātes. Nav tā kā lauksaimniecībā. Un, Mums ir šī te WISE sistēma, kas ir ūdens informācijas sistēma. E, tad e, tomēr ir vēl ļoti e, liels caurums, ja tā var teikt, datu vākšanā. Un šeit būtu vajadzīgi šie dati, lai veidot labāku ūdens politiku. Mums vajadzētu atcerēties arī to, ka efektīvāk vajadzētu censties izmantot ūdeni, un šeit kvantitatīvais aspekts ir jāskat kopā ar arī kvalitāti. Bet gribētu brīdināt komisiju. Mēs neņemsim eh, šeit eh, dušas klausulas. Mēs ne, netaisīsim regulu par dušas klausulēm Tātad šeit eh, tas ir sektors, kas eh, patērē ūdeni, nav jēgas kaut ko reglamentēt pārmērīgi un citās jomās nedarīt neko. Tātad eh, nedrīkst aizliegt cilvēkiem iet dušā tas nav tik svarīgi jādomā, kā iek, iegūt efektivitātes eh, paaugstinājumu citās jomās, piemēram, rūpniecībā, lauksaimniecībā, piemēram, laistīšanas sistēmās un tā tālāk arī enerģijas iegūs eh, nozarē. Šeit tiešām ir kapacitātes, kas vēl nav izmantotas un nevajadzētu ar šiem te sīkumiem eh, ķēpāties, ja kāds kaut ko grib darīt, tad tas ir tirgu pieejams, bet Eiropas līmenī šādas noteikums es pilnībā noraidu un uh, to var arī varbūt vēlāk skatīties. Mums ir jādomā arī par notekūdeņu atkārtotu izmantošanu. Šeit mēs varētu domāt par uh, šiem te pārāk nepiesārņotajiem uh, notekūdeņiem no maisaimniecībām, piemēram, to varētu izmantot toaletēs. Nu, ir Eiropā jau tirgus, uh, Uh, kur šie produkti tiek attīstīti, un tos var arī eksportēt. Šos instrumentus mums vajadzētu arī izmantot, ko dod mums ūdens pamatdirektīva, lai varētu panākt efektivitātes uh, uzlabojumu. Un, protams, šeit gribētu piebilst, ka pieeja ūdenim ir cilvēktiesība. Un uh, šeit uh, nevajadzētu tomēr paaugstināt izdevumus. Šeit eh, runājam arī par eh, lielajiem lietotājiem. Šeit Eiropā mēs, manuprāt, vēl neesam sasnieguši to, ko varētu, ka vismaz man nav dati par to, ka ir eh, devītā ūdens pamatdirektīvas panta īstenošana tādā nopietnā veidā. Šeit vēl ir jādiskutē. Uh, Bet ko mēs Eiropas līmenī varētu darīt, par to vajadzētu darīt, eh, kā labāk izmantot Eiropas reģionālos fondus, piemēram, tādas valsts kā Rumānija. Uh, viņiem ir liels investīcijas uh, ūdens jomā, tā pašā laikā ir neizmantot līdzekļi Eh, piemēram, reģionālajā fondā, un komisijas uzdevums taču ir, un šeit es vēršos pie komisāra Hāna un Potočņika, varbūt viņi varētu kopīgi padomāt, kā šīm dalībvalstīm varētu palīdzēt izmantot fondu līdzekļi, līdzekļus. Ar kritiku vien droši vien nepietiks. Jāraugās, ko var darīt, lai šos līdzekļus eh, saprātīgi izmantotu, jo tādējādi varētu uh, Uh, nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Priekšsādātāja kungs no savas puses gribētu teikt, ka ļoti labprāt sadarbošos ar citām politiskajām grupām, esmu atvērts dažādiem grozījumiem, un mans priekšlikums ir pamats diskusijām, un tagad ar nepacietību gaidu, ko teiks kolēģi, ko viņi gribēs mainīt vai uzlabot. Paldies, paldies par uzmanību! Paldies, Rihards Zēber, šis ir ļoti visaptverošs un sarežģīts temats ūdens politika Eiropas Savienībā, un arī vēl kādiem kolēģiem tā šķiet. Un tāpēc uh, vispirms došu vārdu Edītei Estrēlai. Viņa ir ēnu referente no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos apsveikt Zēberkungu par viņa pabeigt, paveikto. Es eh, uzskatu, ka ir ārkārtīgi veiksmīgs jūsu priekšlikums, un es domāju, ka mums izdosies eh, vienoties par veiksmīgu kompromisu. Protams, ka ir eh, problēmas, un uh, to reģionu skaits uh, un to cilvēku skaits, kurus, piemēro, kurus piemeklē sausuma viļņi, pēdējos gados ir pieaudzis par gandrīz 20%. Tātad no 78. gada līdz pat šai dienai šis skaitlis ir milzīgi kā palielinājies. Tas nozīmē, ka mums ir miljardiem lieli izdevumi katru gadu un patiesībā Pagājušajā gadā, piemēram, trešdaļa Portugāles teritorijas tika pakļauta sausumvilniem. Pie tam e, tas neatiecās tikai uz valstīm Dienvidē Eiropā, arī Centrālajā Eiropā, un patiesībā šobrīd mēs piedzīvojam sausuma problēmas arī Ziemeļa Eiropā. Un klimata izmaiņas to tikai pastiprinās. Katrā ziņā tas ietekmē mūsu ekonomiku, runāsim kaut vai par energoražošanu, par lauksaimniecību un eh, energosektors ir lielākais ūdens patērētājs Eiropā. Lauksaimniecība arī patērē lielāko daļu ūdens resursu, bet tas tomēr attiecas vairāk uz Dienvidu Eiropu. Klimata izmaiņas šobrīd ietekmē Eiropu un uh, ietekmē arī ūdens resursus un ūdens tilpnes, un tas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Un to jau es esmu e, šeit pieminējis. Piemēram, manā valstī, Portugālē, jau februāra beigās 60%, 68% no teritorijas bija sausuma varā. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropā vajadzētu izveidot e, konsekventu politiku, lai cīnītos pret klimata izmaiņām. Eiropas ūdens politikai Pirmām kārtām vajadzētu galveno uzmanību vērst uz ūdens resursu taupīšanu un uz efektīvāku izmantošanu. Patiesībā ir milzīgas iespējas ūdeni taupīt Eiropā, un eh, ir tāda statistika, kas rāda, ka apmēram 50% no ūdens tiek izmantots neliederīgi, un tas attiecās galvenokārt, diemžēl, tieši uz Dienvidu Eiropas valstīm. Tāpēc es atbalstu referenta ziņojumu prokš, priekšlikumu, ka ūdens ir jāizmanto atkārtoti, savu veidu otraizējā ūdens izmantošana. Protams, tam ir nepieciešama būtiska infrastruktūra, tam būs nepieciešams milzīgas info, investīcijas. Piemēram, dalību valsts varētu izmantot struktūru fondu finansējumu, lai uzlabotu infrastruktūru un lai uzlabotu arī tehnoloģijas vai izmantot jaunākās tehnoloģijas. Uh, Nav iespējams veicināt vai pamudināt ūdens taupīšanu, ja mēs neiesaistīsim iedzīvotājus. Mums ir jāorganizē kampaņas, kas iesaistītu plašu sabiedrības daļu, jo, protams, ka ūdens ir visu resursu. Līdz ar to arī visiem ir jāsaprot, ka tā tas ir. Mums ir eh, jāmēģina cilvēkus pārliecināt, ka ūdens neliederīga izmantošana ir burtiski ļaunprātīga resursa izmantošana. Un es uzskatu, ka šobrīd eh, ūdens patēriņā nav iestrādātas visas tās izmaksas, kas ir saistīts ar ūdeni. OECD šobrīd raugās uz to, kādas ir integrētās izmaksas ūdens izmantošanai. Un eh, jautājums par to, ka ūdens ir sabiedrības resurss, Par to runā arī um, apvienotās nācijas. Paldies, Edīte Strēla, tiešām uh, ūdens ir pamat uh, resurs, uz ko visiem ir tiesības, un tāpēc tik daudz cilvēku ir pieteikušies runāt. Nākamā Korinda Kāša. Sveicu jūs uh, mūsu komitejā atpakaļ pēc uh, vēlēšana kampaņas. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu sava kolēģa vārdā, Aldi grupas vārdā. Vispirms gribētu pateikties uh, Zēbera kungam par viņa kvalitatīvu veikto darbu un sastādīto ziņojumu. Ūdens, kā jau tika atgādināts, ir ļoti svarīgs resurss transportam, turismam, lauksaimniecībai un citām jomām, bet arī mūsu pilsoņu veselībai. Ūdens problemātika, tā tad uh, ir tā jāpievērš liela uzmanība. Tāpēc ALDE grupa pozitīvi vērtē Zēbera kunga priekšlikumu ziņojumam un uh, arī gaidām Eiropas komisijas uh, priekšlikumu novembrī. Ja vēlamies sasniegt uh, labūdaņu situāciju 15. gadā, mums vajadzētu vairāk pievērsties divām lietām. Pirmkārt, ir jāīsteno efektīva Eiropas ūdens politika, uh, un e, šī politika ir jākoordinē ar citām Eiropas politikām, jo īpaši ar kopējo lauksaimniecības politiku. Šie divi e, punkti noteikti ir minēti Zeberkunga e, ziņojumā, bet tos vajadzētu attīstīt vēl tālāk. Kā jau kolēģis atgādināja, daudz ūdens tiek izšķērdēts um, Eiropā. Ir um, jāizmanto uh, Uh, tehnoloģiski uzlabojumi, un tādējādi varētu ietaupīt apmēram 40% ūdens resursu. Lielā rūpniecība, uh, tie ir 80%, kurus tā izmanto no ūdeņiem. Uh, tātad Brandīka kungs gribētu ieteikt, lai tiktu liks uzsvers labākai ūdens izmantošanai šajos sektoros. Lauksaimniecība ir liels uz ūdens izmantotājus, un viņiem vajadzētu uh, šo ūdens cenu piemērot pēc principa piesārņotājs maksā. Viņš gribētu uzsvērt, ka um, mēs esam ļoti būtiskā izšķirošā brīdī, un uh, mēs uh, ceram, ka šajā situācijā uzņemsimies līdera lomu lai izveidotu efektīvu ūdens resursu izmantošanas stratēģiju. Mums ir jānosprauž skaidri mērķi, lai varētu uh, novērst šai resursa izšķērdēšanu un sasniegt arī Eiropas Savienības noteiktos mērķus ūdens attīrīšanā un labas ūdens situācijas sasniegšanā. Paldies! Paldies, Korien eh, Lepāžu. Tagad eh, Jāla Senders kundze. Gracias, presidente. Sí, la verdad, felicitar al señor. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tikai vēlētos pateikties Zēberkungam par viņa ziņojumu priekšlikumu. Es uzskatu, ka tur ir ļoti daudz eh, labu ideju, inovatīvu ideju, kā vienmēr, ka Zēberkungs ir referents. Es tikai vēlējos piebilst, ka būtu ārkārtīgi labi, ja mēs veicinātu notiktu kampaņas par to, ka ūdens pavisam drīz Eiropas Savienībā varētu sākt trūkt, jo pieredze rāda, ka ūdens šobrīd it kā pārvietojās, ir daudz plūda Eiropā, un mums vajadzētu izveidot adekvātu likumdošanas ietvaru, kurā būtu iekļauts viss iespējamie riski un arī risku pārvaldība. Protams, ka ietver direktīva būs galvenais likumdošanas akts, bet mums ir jārunā arī par to, kā tajā atrunātie noteikumi tiks īstenot dzīvē. Es, protams, mēs varam, protams, runāt par soda sankcijām, bet arī manā valstī nevienmēr ūdens tiek izmantots vislabākajā iespējamajā veidā, bet ir jāvienojas Eiropas līmenī, kādas būs e, sankcijas un ko mēs darīsim. Ūdens taupīšanā ir būtisks potenciāls, jo lielāka ūdens patērētāja lauksaimniecība un ražošana varētu ūdeni izmantot labāk. Tas pats attiecas arī uz mājasaimniecību notekūdeņiem. Neskatoties uz ļoti lielo politisko gribu, ūdens cenas bieži vien ir pārāk augstas. Īpaši šobrīd krīzes apstākļos tā ir problēma. Un eh, mums vajadzētu veicināt iedzīvotāju izpratni par to, ka ir iespējams samazināt arī izdevumus labāk izmantojot ūdeni. Mums vajadzētu iekļaut savu veidu klauzulu un raudzīties, teiksim, izstrādājot kaut kādu likumu, mums vajadzētu raudzīties, lai tajā tiktu iekļaut arī ūdens adekvāta izmantošana. Tas ir ierakstīts arī 2020, e, Eiropa 2020 stratēģija un notekūdeņu labāka atkārtot izmantošana noteikti varētu būt pluss. Nākamais Pat šajā parlamentā mēs no dažādām politiskajām partijām dzirdam dažādas idejas par to, ko vajadzētu darīt. Tāpēc es domāju, ka mums parlamentā vajadzētu vienoties, ko tad mēs īsti gribam panākt un ko tad mēs īsti gribam redzēt. Mums ir jāizveido savu veidu sadarbības tīkls, lai dalību valsts ar vienādām problēmām varētu sadarboties un mainīties ar paraugu praksi. Nākamais - zaļa darba vieta radīšana. Vajadzētu novērtēt to, kāds ir potenciāls, teiksim, ar ūdens taupīšanas un ūdens labas pārvaldības metodēm radīt jaunas darba vietas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pamudināt gan reģionālās valdības, gan arī dalību valstu valdības īstenot uh, dažādas politikas ūdens resursu veiksmīgākā izmantošanā. Nu... Paldies! Un tagad došu vārdu kolēģi Berelietas, pēc tam izteikšies uh, Kušo Kolos uh, līdz referents. Tad lūdzu tāpēc nedaudz arī iegrožot savu runātkāri. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienošos kolēģiem, pateicoties eh, galvenajam referentam, Zēbera kungam par eh, šo ļoti labo pamatu diskusijām, un es domāju, ka būs eh, diskusijas, tas jūs droši vien nepārsteigs. Tātad vispirms paldies. Šis ziņojums ir labs pamats diskusijām, un paldies jums par to, ka jūs vēlreiz apsliecinājāt uh, šo te piesārņotais maksā principu un arī maksā, eh, lietotājs maksā principu. Un paldies par šo saikni, kuru jūs novilkāt starp dažādām regulām, piemēram, ūdens saglabāšana un, piemēram, dzīvotņu direktīva, putnu direktīva, bioloģiskā daudzveidība. Un paldies eh, arī, ka jūs sasaistījāt to visu ar eh, nākamo samitu un uh, arī Eiropas Savienība izteiks dažādas priekšlikumus par ūdens resursiem. Gribētu jums tiešām pateikties, jo to bieži vien uh, nesaka. Tātad šis uh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas jautājums uh, ūdens resursu pārvaldībā ir ļoti svarīgs. Nu, to es gribēju pateikt. Jūs uh, teicāt, ka tātad uh, Šis ziņojums būs pamats diskusijām, un e, te ir runa par piecām galvenajām direktīvām un vienu regulu. Šeit galvenā problēma Eiropas līmenī ir šo noteikumu piemērošana un politiskās grības trūkums uh, e, e, pietiekami svarīgus padarīt šos jautājumus Eiropas līmenī. Tātad es domāju, ka šī ziņojuma kontekstā mums vajadzētu precizēt virkni uh, Eh, elementu dažādos sektoros, piemēram, lauksaimniecībā, enerģētikā, rūpniecībā, precizēt mūsu priekšlikumus, lai dalība valstis varētu veikt pienācīgus pasākums. Un eh, dažādos grozījumos mēs arī uh, ieteiksim uh, zaļo vārdā šos uh, ieteikumus nevajadzētu atlikt uz 2020. gadu šo termiņu, bet uh, saglabāt 2015. gadu sasniedzot labu ūdens situāciju. Un uh, nevajadzētu izņēmumiem kļūt par noteikumu, par, ar, par uh, eh, standārtu. Ūdens ir mūsu cilvēks kopējais mantojums, un tāpēc uh, mēs varbūt varētu aicināt prasīt tādu uh, publisku ūdens pārvaldības uh, sistēmu, nevis privātu. Mēs varētu šajā ziņojumā precizēt arī uh, konkrētās uh, sugas uh, dzīvotņu un putnu direktīvā, kuras ir īpašais sargājums tieši ūdens kontekstā. Jūs runājāt par uh, lauksaimniecību, un arī jūs minējāt kodolenerģijas jomu, kas visvairāk ūdens patērē šobrīd. Un eh, tās varbūt būtu jaunas diskusijas vajadzīgas pēc šī ziņojuma, bet eh, mēs varētu to uzvērt, uzsvērt. Uh, kādus resursus e, enerģētikas un lauksaimniecības joma patērē. Lauksaimniecībā varētu precizēt, e, piemēram, mērķi attiecībā uz nitrātu un pesticīdu izplatību, paaugstināt šos mērķus. Un varbūt, ka tas ir jāskat arī ietekmes novērtējumu kontekstā, ka tur būtu jāņem vērā arī ūdens situācija. Tātad eh, jāiz, jāpārskata mūsu ietekmes novērtējumu metodoloģiju, lai tur tiktu ņemts vērā ūdens. Un, manuprāt, varētu diskutēt arī vēl par eh, tādu integrētu politiku. Un kaut, tātad eh, vēlreiz ir jāuzsver, ka ir nepieciešama augsņu pamatdirektīva, uh, un uh, tur arī būtu jārunā par ūdens resursu saglabāšanu. Tātad tas būtībā ir tas, ko iesniegsim kā grozījums no ekoloģiska, uh, tā kā no eko partijas puses. Un uh, tātad mums ir tiešām kopīgs mērķis, un to mēs redzam šajā ziņojuma projektā, un uh, cerams, ka sasniegsim uh, labs noteikums, lai saglabātu ūdens resursu arī nākamajām paudzēm un gadsimtiem. Paldies! Nākamais runātājs arī līdzreferents, eh, jeb bērnu referents, Piso Galas no zaļajiem. Paldies, priekšsādātāji! Godatie kolēģi, cienījumās kolēģis! Ar šo ziņojumu mēs vēlamies eh, precizēt eh, ūdens pamatdirektīvas piemērošanu. Ūdens ir dzīves pamats, un, protams, ir nepieciešams situāciju uzlabot. Globālajā līmenī tā ir arī uzlabojusies, bet reģionālajā līmenī un dalībvalstīs pastāv liels problēmas, un tas attiecās gan uz ūdens kvalitāti, gan, gan kvantitāti, gan uz ūdens resursu pārvaldību. Bet mums ir tiešām ļoti svarīgas jaunās eh, inovācijas ūdens pārvaldības jomā. Mēs saskarāmies ar īstenošanas problēmām un arī eh, ar problēmām sasaistot ūdens pamadirektīvu ar nozaru politikām. Līdz 2027. gadam jau paredzēts ievilcināt eh, direktīvas īstenošanu. Varbūt arī tāpēc, ka dažās dalību valstīs ir pārāk lielas gaidas attiecībā uz to, uh, ko sagaidīt no ūdens pārvaldības upju basēnos. Tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz mūsu saistībām šajā jomā, lai dalību valstīm nebūtu iespējas uh, vēl un vēl atlikt pasākumus sakarā ar ūdens pamadirektīvu. direktīvu Vides situācija ir jāuzlabo līdz 2015. gadam. To nevar pārlikt uz 2027. vai pat 2050. gadu, kā daži vēlas. Mēs nevaram īstenot uh, visas šīs prasības pamatdirektīvā, ja mēs neņemam vērā arī ūdens patēriņu un ūdens izmaksas. Protams, ar ūdeni saistītie aspekti ir jāievēro arī citās jomās, piemēram, enerģētikā un lauksaimniecībā. Bet mums arī jārīkojas ātri, lai izveidotos efektīva ūdens resursu politika. Protams, arī klimatu pārmaiņa, klimata pārmaiņas mūs ietekmēs ļoti stipri. Es gribētu norādīt uz to, ka ziņojums ir labs pamats diskusijām, tomēr tajā vēl ir trūkumi, piemēram, nepietiekoši uh, nopietni tiek novērtēti četri aspekti uh, ūdens pamatdirektīvā. Pirmais no tiem ir ūdens pārvaldība upju basēnos. Runa pat nav par ūdens pārvaldību, bet par kopējiem ūdens pārvaldības pasākumiem lielos upju basēnos pamatdirektīvā runa ir par vajadzīgajiem resursiem, lai nodrošinātu cilvēku vajadzības, rūpniecības vajadzības un arī ekosistēmu saglabāšanu. Mēs tagad vairāk koncentrējamies uz cilvēku vajadzībām, bet vides aspekti tiek piemirsti. Domāju, ka mums vajadzētu ne tikai uzraudzīt ūdens kvalitāti, um, fiziski ekonomiskos un ķīmiskos rādītājus, bet jāizvērtē arī ietekme uz ekosistēmām. Pašlaik tam mēs neatvēlam pietiekuši daudz uzmanības. Otrais svarīgais aspekts ir reģionālo uh, lēmumu pieņēmēju iesaistīšana. Mums ir nepieciešams rīkoties reģionālajā līmenī, lai pieņemtie lēmumi tiešām tiktu īstenoti līdzsvaroti un visu iesaistīto pušu interesēs. Runa te ir par to, uh, ka mums vajadzētu rīkoties ātri. Nav jau tā, ka nevajadzētu, uh, nevajadzētu runāt par 27. gadu, bet jāsaprot, ka mūsu termiņš ir 2015. gads. Ir, protams, uh, dažas dalībvalstis, kas vēlas atlikt direktīvas īstenošanu, bet tas būtu pavisam nepareizs signāls. Trešais aspekts ir mērķu hierarhija. At mēs, piemēram, runājām par uh, ūdens patēriņa samazināšanu un ūdens resursu neizšķērdēšanu. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet uh, cita svarīga tēma būtu lietus ūdens izmantošana un pārvaldība. Tas ļautu mums ūdens taupības pasākumus izveidot inovatīvi, un veidot arī jaunās darba vietas. Tie līdzekļi, kas pašlaik jau ir pieejami dažādajos fondos, jāizmanto efektīvāk. Mums ir nepieciešami instrumenti, kas ļautu mums efektīvāk piemērot pamatdirektīvu Eiropas Savienības līmenī, bet arī reģionālajā un dalību valstu līmenī, jo līdz šim eh, šie ekonomiskie instrumenti, šie tirgus instrumenti netiek izmantoti efektīvi. Un, visbeidzot, trūkst visaptverošās stratēģijas. Ļoti svarīgi uh, visu laiku uzsvērt, ka ūdenim ir arī vides ekoloģiskā dimensija. Tā vienmēr jāpatur prātā. Paldies! Liels paldies! esam tagad uzklausījuši ēnu referentus, un es ierosinu runātāju sarakstu tagad noslēgt, Tagad nolasīšu visus, kas ir pieteikušies runāt. Un tad katram būs aptuveni divas minūtes laika, jo pēc tam mums ir vēl citi darba kārtības punkti, kas arī saistīti ar ūdeni, proti slānekļa gāzes jautājums, kas arī jāizskata. Un tad tagad runās Antonesku kungs. Kolēģi Prodi, Klaas, Raimas, Okonī, Mokunaite un Judith Merkis das Wort. Habe ich hier... Lūk, tas ir runātāju saraksts. Nevienu neesmu piemirsis. Tad lūdzu eh, divas minūtes. Kolēģi Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur și eu colegilor care îl felicită pe... Priekšsēdētāj kungs. Arī es vēlētos pievienoties visiem tiem, kur sveic Rihards Zēber ar ziņojumu projektu sagatavošanu. <clears throat> Viņa ziņojumā parādās visi tie svarīgi aspekti, kas ir jāņem vērā, runājot un arī tālāk izstrādājot Eiropas ūdens pārvaldības projektu. Šajā ziņojumā iestrādātās rekomendācijas tam vajadzētu paredzēt arī plānu, kādā veidā mēs varam saglabāt Eiropas Savienības ūdens resursus. Dalību valstīm vajadzētu uzmanību vērst uz patreizējās ūdens jomā sagatavotās likumdošanas īstenošanu. Mana valsts, Rumānija, jau vairākas reizes šajā priekšpusdienā ir tikusi pieminēta diskusijās. Un es tiešām dalu kolēģi izteikto viedokli. Tādā ziņā to dalu, ka komisijai vajadzētu būt daudz striktākai sankciju piemērošanā pret valstīm, kuras pārkāpj ūdens direktīvu. Un, protams, ka vajadzētu arī struktūra fondos paredzēt līdzekļus, lai modernizētu un arī izveidot jaunas ūdens infrastruktūras. Ļoti daudz ir ticis panākts, un šeit vēlētos uzsvērt arī to, ka manā reģionā, apriņķī no kura nāku es, tas ir viens no tādiem Rumānijā, kurš šobrīd ļoti, ļoti daudz investē ūdens infrastruktūras sakārtošanā kā arī ūdens resursu labākā pārvaldībā. Un e, tas tiek darīts e, ar struktūra fondos paredzēto ekoloģiskām vajadzībām paredzētajiem līdzekļiem. Referents savā ziņojumā jau uzsver to, ka ūdens jautājumiem vajadzētu tikt iestrādātiem arī cik, citos likumdošanas aktos un citās likumdošanas jomās. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu ūdens resursus izmantot daudz, daudz efektīvāk. Un šādā sakarā informācijas kampaņas un sabiedrības izglītošana ir ļoti svarīga. Paldies tagad Florence kungs un pēc tam Prodī kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos, jo pamatdirektīvu ūdens pamatdirektīvu, tur es biju referents gan pirmajā, gan otrajā projekta variantā. Un uh, Rihards Zēbera darbs ir bijis lielisks, paldies viņam par to, bet ļaujiet man vēlreiz norādīt uz to, ka visi, kas šo, šorīt izteicās, to es dzirdēju arī pirms 15, 18 gadiem. Visi mēs toreiz uh, solījām darīt visu iespējamo. Un ja jūs tiešām paraugāties uz to, ko mēs darām savās valstīs, es tagad nerunāju par Rumāniju un Bulgāriju, parunāsim par uh, manu apkaimi, es dzīvoju starp māsu un reinu, ko tur mēs tiešām esam īstenojuši. Tas tiešām liek vilties. Mēs esam, protams, uz pareizā ceļa, bet ir uh, uh, Nīderlandē tāda vidēja izmēra upe, kas uh, tek cauri uh, Nīderlandē un arī citām valstīm, un viņi uh, Nu, Nīderlandē var, piemēram, konstatēt, uh, kādas uh, līmes izmanto uh, kādā valstī, kas runā franču valodā, un tas nāk no um, finieru fabrikas. Tātad Nīderlandiešiem ir jāsaskaras ar šo te līmi šajā upē, kas nāk no Francijas. Uh, Un uh, esmu pārliecināts, ka upēs, kas tak no Vācijas uz Nīderlandu, arī ir līdzīga situācija. Tātad nav runa par valsti, vienkārši ir jādomā par to, uh, ko mēs darām. Tātad, kā jau kolēģis teica, ka uh, īstenošana joprojām ir tik ļoti liberāla, mēs te uh, pieņemam noteikumus. Uh, un um, daži ir Tātad mēs tiešām eh, neīstenojam to, ko esam paši nolēmuši. Es tagad vairs nebalsot par augstākiem standartiem, bet es gribu tādus standartus, kas beidzot tiek īstenoti. Tas ir svarīgākais. Un eh, ja Rihards eh, Zēbers kā referents piemin manējos, tātad lauksaimnieks, tad es tev teikšu, dārgais Rihard, tur es tiešām visu var pieņemt, ja spēles noteikumi būs vienādi. Ja Eiropas Savienībā ir auga aizsardzības eh, līdzekļi, kas jau sen mūsu reģionā, tajā Beļģija, ir eh, aizliegti, un tad mēs ūdenī tos atrodam, tad tas man tiešām satrauc. Un ja mēs, eh, ja es tagad dzirdu, ka mums būs pesticīdu direktīva, tad es jums varu pateikt, ka uh, Um, tātad, ka ir šī direktīva, ka ir valstis, kas to pat nav izlasījuši, kur nav nu vēl uh, īstenojušas, un ir veca pesticīdu direktīva, kur arī daudz kas ir aizliegts, bet to visu mēs joprojām atrodam ūdenī. Viss. Paldies, Karl Heinz. Florence. Es gribēju tikai precizēt, ka Eiropas Savienības direktīvu neīstenošana nenozīmē, ka tas ir liberāli. Uh, Kramerkungs, es vēl te izlēmju, kurš izsakās. Tagad runā Karls kāds problēmas, nav saprotams. Tagad klāsas kundz lūdzu. Grazie, prezidente, grazie anche kolēģa Zībē par lavoro fa. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un eh, es vēlētos pateikties, pievienoties tiem deputātiem, kur arī uzteic Zēberkunga paveikto. Patiesībā šorīt es neesmu dzirdējis nevienu runājam par par ūdens resursiem, par ūdens rezervēm. Un pasākums, kas aizkavētu ūdens līmeņa ceļšanos jūrās un aizbergu kušanu. Līdz ar to ūdens rezerves un ūdens saglabāšana ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mums ir jāraugās, lai mums būtu Eiropā ūdens rezerves. Protams, ka tas ciešā veidā ir saistīts arī ar ūdens piegādi pilsētām un arī ar to, lai nebūtu sūces infrastruktūrās. Es uzskatu, ka mums ir labāk jāplāno ūdens piegāde un arī jauni pasākumi. Šobrīd pasaulē ir pieejamas jaunākās tehnoloģijas, kas ļauj visus mūsu mērķus sasniegt. Un eh, tādējādi mēs varam daudz labāk arī otrreizē izmantot notekūdeņus. Mums ir eh, smagās industrijas notekūdeņi, mums ir lietus ūdens, mums ir mājasēmniecības notekūdeņi, un eh, visus vis šos ūdens tipus, ja vēlaties, ir iespējams atkārtot izmantot. Protams, ka tas prasīs investīcijas, protams, ka tam ir nepieciešama īpaša tehnoloģija, Un, eh, ja mēs varētu panākt noteiktu ūdens attīrīšanu un ūdens tīrības pakāpi, tad šos otrais izmantojamos ūdens ļoti labi var izmantot pat kā dzeramo ūdeni. Ja mēs runājam par klimata izmaiņām, tad mums tiešām ir kaut kas jādara, lai cīnītos pret tām. Ūdens ir eh, <clears throat> jāsagla, jāsaglabā un jāuzkrāj tajās vietās, kur tas atrodas Un, piemēram, milzīgas lietusgāzes ir problēmas eh, daudzās dienvidu valstīs, jo tas tās izraisa augsnes eroziju. Mums eh, vajadzētu uzlabot arī izvairīšanos no augsnes piesārņošanas, ko izraisa savukārt piesārņot, piesārņots ūdens tilpnes. Paldies, kolēģi Klos, un pēc tam gatavojas kolēģi Raimers. Lūdzu, divas minūtes. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties Rihardam Zēberam par ziņojumu. Es ierosinu, lai katrs izlasītu šo ziņojumu no sākuma līdz beigām, arī pamatojumu, jo teksts ir lieliski sastruktūrēts. Un, kā teica Florence kungs, eh, ūdens ir tēma, ar ko mēs nodarbojamies daudz ilgāk par desmit gadiem. Un 2000. gada pamatdirektīva uh, ir jau tāds ļoti nopietns atskaites punkts. Tas ir sasniegums, bet tagad, protams, tās īstenošana ir jāuzrauga visu laiku. Un uh, tam veltīts arī šis iniciatīvas ziņojums. Mēs apzināmies, ka ir problēmas ar ūdens trūkumu un apzināmies arī, ka situācija Eiropā ir ļoti atšķirīga. Tāpēc ziņojumā nevarētu runāt uh, vienādi, piemēram, par Dāniju un Somiju, uh, tāpat kā par Dienvidu valstīm. Ir nepieciešams, protams, uh, saprast, ka nevar ūdeni vienkārši taupīt, nepieciešams arī zināms ūdens spiediens caurulēs, lai caurules uh, paliek uh, tīras un izmantojamas. Infrastruktūra arī jāsaglabā. Protams, vajadzētu runāt arī par lauksaimniecību. Lepāžas kundze teica, ka lauksaimniecība patērē visvairāk ūdens. Tas tā ir. Bet lauksaimniecība uzņēmas arī vislielāko atbildību par tīro ūdeni. Es savulaik biju referente ziņojumam par gruntsūdeņiem, un mēs konstatējām, ka ūdens tiek filtrēts un attīrīts, pirms tas atkal nonāk gruntsūdeņos. Un es nedomāju, kā kolēģis Prodi, ka mēs tiešām varam attīrīt uh, visu augsni. Bet, protams, protams, mums vajadzīgs piesardzības un prevencijas princips. Ūdeni nedrīkst piesārņot, un piesārņotais ūdens nedrīkst tikt ievadīts gruntsūdeņos. Noslēgumā vēlreiz citēšu to, ko teica Zēbera kungs. Ūdens jautājums jāizskata visās politikas jomās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un vēl kaut kas par Florenca kunga teikto. Jā, tik tiešām mums visiem ir dažādas pieejas, un mums tagad ir jauns priekšsēdātājs, bet Pesticīda, pesticīdu direktīva, pesticīdu regula ir mainījusi situāciju. Un es domāju, ka mums vajadzētu balstīties arī uz šo direktīvu un regulu un pieminēt tās uh, ziņojumā, ja mēs vēlamies pareizi īstenot visus ar ūdeni saistītos pasākumus. Ja, paldies. Jā, jā, arī pesticīdu uh, referentam dosim uh, uh, vārdu. Tagad Raimers skundze. Jā, ja, paldies. Es gribētu arī teikt, ka diskusijas pamats ir ļoti interesants. Ziņojumā pilnīgi pareizi norādīts, ka dalību valstīs ir milzīgas atšķirības. Dažās valstīs ir konservatīva attieksme un daudz nav mainījies, bet mēs labi apzināmies, ka ūdens ir gan virs zemes, gan arī gruntsūdeņi ir un ūdens patēriņš ietekmē arī ekoloģiskās sistēmas. Uh, ūdenskrātuves uh, ietekmē ne tikai lauksaimniecība, arī komūnas, arī patērētāji. Un, at, protams, mēs nedrīkstam visu vainu uzvelt tikai lauksaimniecībai. At, protams, jā, lauksaimniecība izmanto ūdeni, eh, tad tā ir jārūpējas par ūdens kvalitāti. Bet mums jārūpējas arī par to, lai piesārņotāji eh, netiek noteikti eh, tikai pēc patēriņa apjoma, jo tas, ka kāds patērē visvairāk ūdens, nenozīmē, ka tas arī piesārņo visvairāk. Lauksaimniecības izmantojums ir citādāks nekā patēriņš maisaimniecībā. Mums jau tagad ir ļoti stingra likumdošana attiecībā uz pesticīdiem, uz um, um mākslīgiem um, neslojumiem uh, un, uh, protams, kas attiecās uz jaunajām tehnoloģijām. Arī šeit jāpiesaista vairākas politikas jomas. Arī programma Horizons 2020 ir jāpiesaista, jo uh, Eh, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, mēs samazinām piesārņojuma risku. Un, protams, jāsaprot, ka tirgus, eh, apstākļi tirgus mehānismi ir vislabākais veids, kā ietekmēt uzvedību, jo katrs rūpējas vispirms jau par paša maciņu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi, jo daudz kas jau tika pateikts. Pirmkārt, eh, liels paldies Rihardam Zēberam par lielisko darbu. Es biju ļoti priecīga eh, kopā ar viņu strādāt pie rezolūcijas par ūdeni, runājot par ūdens pasaules fórumu. Šī rezolūcija tiešām uh, tika novērtēta šajā fórumā, un arī eksperti to teica, ka tā ir viena no ambiciozākajām rezolūcijām, un um, mēs atsaucāmies uz uh, ANO 97. Uh, gada konvenciju par ūdeņiem, un šajā izpratnē es gribēju arī teikt Karlu Hainsam, ka viņam tiešām piekrītu viņa analīzei. Viņš vairs šeit nav, bet uh, es domāju, ka viņš to dzirdēs. Uh, tiešām vajadzētu to uzsvērt. Gribēju arī pateikt, ka mēs Francijā un arī citās Eiropas valstīs uh, uh, piedzīvojam signālus, ka varētu sākties sausums, un tas liek mums apzināties, ka ūdens ir ļoti trausls, dārgs resurs, ko vajag aizsargāt. Un visiem pilsoņiem, uh, nozarēm, rūpniecībai, lauksēmniecībām, tātad tas būtu jādara, ir jāapzinās šīs problēmas. Uh, Pirms dažām nedēļām es piedzīvoju eh, divas nedēļas akciju, divu nedēļu akciju Burkinā Faso. Eh, tur ir cilvēki, kas dzīvo bez ūdens un bez elektrības. Un, uh, tas man tiešām arī lika apzināties, kādas ir trešo valstu vajadzības un problēmas, runājot par pārtiku un arī par ūdens attīrīšanu. Runājot par šo ziņojumu, Tas ir ļoti visaptverošs un pilnībā atbilst arī manai analīzei. Tikai pāris grozījums iesniegšu, piemēram, lai atsauktos uz Pasaules ūdens fórumu eh, tajos pantos, kur tiek pieminēts ūdens pasaulē. Un es gribētu aicināt veidot dialogu ar eh, nozaru pārstāvjiem, ar rūpniecības, lauksainiecības pārstāvjiem un arī pilsoņiem, un eh, arī Zēbera kungs jau pieminēja uh, kohēzijas politiku un reģionālu politiku, kur vajadzētu ieviest ūdens elementu. Un es varu teikt, ka tādas valsts kā uh, Itālija, Francija, Anglija, uh, viņiem vairs nav pieeja Eiropas fondiem, lai finansētu ūdens infrastruktūru, bet šis finansējums ir nepieciešams, jo uh, attīrīšanas uh, infrastruktūra un piegādes infrastruktūra ir novecojusi 60, 80 gadus veca jau ir. Tātad tas ir arī svarīgs punkts, ko varētu iekļaut šajā ziņojumā. Paldies! Liels paldies, kolēģi! Un nākamais, nākamā Morkunaitis kundze, un tad jau Judīta Mērkisa var gatavoties runāt. Lūdzu, Merkunaitis kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es eh, pievienojos eh, apsveikumu vārdiem par eh, Zeberkungu lielisko ziņojumu. Gribētu pieminēt divus aspektus. Es atbalstu ziņojumā iekļauto noteikumu par informācijas izplatīšanu sabiedrībai, kad ir runa par ūdens piesārņojumu gadījumiem vienkāršie cilvēki, sabiedrība arī būtu jāinformē, viņiem būtu jāapzinās, eh, eh, kas attiecas uz EU, Eiropas Savienības resursu izmantošanu. Un laba ūdens apsaimniekošana ir cieši saistīta ar ūdens attīrīšanu. Un tas ietekmē arī jūras ūdeni. Tātad, ja tajā ietek piesārņots ūdens, uh, tad uh, tas piesārņo arī jūru, un daudzās pilsētās ūdens attīrīšana nenotiek li tik labi, kā vajadzētu, un tas ir arī cieši saistīts ar uh, pieeju attīrīšanas iekārtām, ņemot vērā ekonomisko krīzi, kurā šobrīd atrodamies, eh, tad uh, mājasēmniecībām bieži vien uh, ir eh, sarežģīti eh, šo te pieeju attīrīšanas iesaist, ietie, iekārtām um, iegūt, jo tas uh, ir dārgi un bieži vien uh, tas nav iespējams. Mums vajadzētu to ņemt vērā varbūt eh, šeit paredzēt kaut kādas palīdzības pasākums. Paldies, Judīt Mērkis, lūdzu, divas minūtes. Eh, eh. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es vēlētos pateikties Zēber kungam par ļoti, ļoti labo ziņojumu un par ļoti daudz veidīgajiem skatījumiem uz šo problēmu. Protams, ka mums ir jārunā par tām prioritātēm, ko Eiropai vajadzētu izstrādāt ūdens ziņā, un es varbūt vēlētos mazliet papildināt to, ko Florence kungs teica. Nīderlandē ir milzīgas upju deltas, un mūs ietekmē tas, kas notiek upju augstacēs. Piemēram, Reina, kas ir viena no visvairāk kuģotajām upēm Eiropā un arī visvairāk piesārņotajām upēm. Protams, ka mums ir bāžas par šās upes ūdens tīrību. Uh, Mums ir ļoti lielas izmaksas, jo daudzi ņem ūdeni dažādām vajadzībām no Reinas. Līdz ar to Nīderlandē būtiska ekonomiskā interese ir fondu saņemšanā. Ir, ja ūdens augstacēs dalību valsts adekvāti īstenot ūdens ietver direktīvu, tad mums šīs problēmas nebūtu. Otrakārt, arī šis moments šeit jau izskanēja, ka vajadzētu cīnīties pret piesārņojumu tā rašanās vietā. Mēs nerunājam tikai par piesārņojošajām vielām, bet, piemēram, tādas, tādas vielas kā fosfāta atvasinājumu un antibiotikas. Noteikti, ka vajadzētu izveidot tirgu otraizējās pārsrādes fosfātiem un antibiotikām, tātad izmantot tās atkārtoti un prioritējumiem pasākumiem tirgu vajadzētu tikt apvienotiem, lai mēs cīnītos pret piesārņojumu tā rašanās vietā. Un es uzskatu, ka šajā jomā vēl ir vieta izveidot adekvātu likumdošanu, lai izmantot otraizēju vielas, kuras vēl ir atkārtot izmantojamas. Un visbeidzot, ekonomikas diversifikācija. Piemēram, es vēlētos pajautāt, vai varētu izveidot uh, izveidot eh, pētījumu par to, kādā veidā ūdens resursu samazināšana būtu. Paldies, tagad ir izteikušies visi, kas bija runātāju sarakstā. Eh, arī no manas puses liels paldies vēlreiz Rihardam Zēberam. Jūs uh, izvēlēties pareizo pieju, runājot arī par uh, ūdens patēriņu un par eh, jaunajiem risinājumiem ūdens politikā. Mēs tagad runājām, piemēram, arī par eh, ūdens eh, atsalināšanu vidusjūras reģionā un par ūdens lietošanu sakarā ar atjaunojamiem enerģijas avotiem. Mēs runājām arī, piemēram, par siltuma uzkrāšanu, par citiem enerģētikas aspektiem, bet, protams, mums nevajadzētu vairs tagad runāt par sīkiem regulējumiem, kā par tām pašām dušas galviņām, to es vairs nevēlos dzirdēt. Šāda politika tiešām uh, nebūs uh, veiksmīga, tad uzreiz populisti uh, iegūs virsroku. Tagad noslēgumā došu vārdu komisijai. Kasparenjētī nu, komisijas vārdā lūdzu. Uh, ko jūs teiksit par šo ziņojumu? Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu apsveikt ziņojumu par lieliski paveikto darbu, protams. Komisiju arī priecē šīs debatas, tās ir bijušas ļoti kvalitatīvas. Vispirms komisija gribētu vēlreiz apstiprināt referentam un arī jums priekšsādātāja kungs, ka komisijai nav nolūka uh, nākt klajā ar uh, jauniem noteikumiem par to, cik daudz ūdens var lietot dušai, cik reizes nedēļā var iet dušā vienā dzīvoklī. Tas, protams, ir pilnīgi nereāli. Tas vienkārši, lai atbildētu uz uh, šo provokatīvo jautājumu, bet uh, es domāju, ka ziņojums arī ir atgādinājis uh, subsidaritātes un um, proporcionalitātes principus, kas ir iekļauti līgumā. Uh, un uh, arī uh, dažādi noteikumi. Tā tad ir uh, vienprātības princips jāatcerās. Tas nebija vienkārši 12-14 valstu kontekstā un 27 valstu sastāvā tas ir vēl sarežģītāk. Vairāki runāti uzsvēra sausumu problēmu un to, ka trūkst ūdens daudzos reģionos. Un, uh, taisnība, ka pamatdirektīva ir daudz uh, piesardzīgāka, uh, ir uh, um, tātad pienākums saglabāt urbumos ūdens daudzumu. Tātad par gruntsūdeņiem tur ir noteikumi. Un, um, tātad komisija pilnībā atbalsta analīzi, kas tiešām ir eh, ļoti labā kvalitātē veikta gan šodienas debatēs, gan uh, ziņojumā, un tiek uzsvērt gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie aspekti. Klimata pārmaiņu kontekstā jāsaka, ka reģioni, kas nekad nav cietuši no sausuma, eh, šā gada februārī vai arī, piemēram, 2003. gadā cieta no sausuma um, ir reģionāls problēmas, kas ir arī jāvei, jārisina reģionālā kontekstā. Ekonomikas krīze ir palēninājusi investīcijas uh, uh, ūdens infrastruktūrā, bet 12, 2004. gadā uh, tika sniegt 14 miljoni eiro desmit valstīm uh, ūdens attīrīšanai un citiem mērķiem. Uh, bet tagad ir uh, ekonomikas krīze, un tāpēc ir vairāk jāizmanto arī struktūra fondu, ko jau vairāk deputātu uzsvēra. Un mums ir uh, jāskatās arī uz enerģijas uh, vajadzībām, enerģijas politiku un uz uh, ūdeni, kā tas ir sasaistāms. Atjaunīgās enerģijas jāpiemina un uh, jātīsta šīs atjaunīgās enerģijas, bet, uh, uh, protams, ka mēs neiztukšosim Eiropas ūdens tilpnes, lai to darītu. Tātad mums ir jāsaskaņo tās vajadzības, ja vēlmes, kas mums ir pēc enerģijas, un um, nepieciešamība pēc ūdens. Uh, kas daudzām pilsētām un reģioniem varbūt arī simbolisks uh, resurs. Uh, tātad uh, upes ir jāaizsargā. Tas arī ir uh, viss par šo ziņojumu. Uh, Rihards Zēbers ir tiešām autoritāte, un viņš pilnīgi droši izstrādās ļoti labu ziņojumu, tāpēc neko vairāk neteikšu. Paldies, priekšsādātāja kungs, par man doto laiku. Paldies! Vielen. Liels paldies! Tagad gribētu dot vārdu referentam Zēberkungam, lai viņš var vēlreiz apkopot. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pateikties eh, visiem, eh, kas izteicās, paldies par pozitīvu attieksmi pret manu ziņojumu. Es konstatēju arī, ka bija daudz ierosinājumu un tie bija ļoti konstruktīvi. Es apzinos, ka būs diezgan sarežģīti visu, ko vēlas kolēģi šeit komitejā arī iekļaut ziņojumā. Problēma ir diezgan formāla, tāpēc, ka tas ir uh, Uh, pašiniciatīvas ziņojums, un tur ir tikai 6000 uh, vārdu atļauti, tagad jau ir 8000. Un es tagad lūkojos ar sekretariātu, uh, man daudz palīdzēja tekstu gatavot, bet mums tagad jācenšas visas šīs labās idejas vēl kaut kā ietilpināt šajā ziņojumā. Nav jau tā, ka es nevēlos uh, to darīt, bet te varētu rasties tehniskās problēmas, jo kaut kas būs jāsvitro, lai šīs idejas ietilpinātu. Visos komentāros bija tāds sarkans pavadiens. Visi norādīja, ka ūdens ir tēma, kas jāskata arī uh, citās jomās, citā kontekstā, jo ūdens resursi ietekmē ļoti daudzas nozares. Un mēs apzināmies, ka te jāstiprina, piemēram, enerģētikas aspekts, jārunā arī par ūdens kvalitāti, tika pieminēti pesticīdi un gruntsūdeņu piesarņojumi. Uh, um, rīč regula un tā tālāk. Es atgādināšu, ka mums ir īpaša direktīva par uh, vides kvalitātes standartiem un rīč, un visi tie aspekti tur ir iekļauti. Ziņojumā, protams, būtu noderīgi uz to norādīt, bet lūdzu atcerieties, ka mums ir lai, uh, arī garuma ierobežojumi, vārdu skaita ierobežojumi. Mēs runājām arī par to, ka te ir, piemēram, kvantitīvie aspekti, kur komisija diezgan atturīgi uzturējās, jo tā apzinās, ka dalību valstīm ir ļoti atšķirīgas nostājas. Un mums tāpēc vajadzēja runāt šeit vairāk par kvalitatīvajiem aspektiem tika pieminētas arī klimata pārmaiņas. Es tiešām ievad runā par to nerunāju bet to es vienkārši biju piemirsis. Paldies, ka uz to tika norādīts. Mums ir jāsaprot, ka uh, klimata pārmaiņu sēkas Eiropā pirmām kārtām izpaužās um, ūdens cikla eh, veidā. Nākamajos 20, 30, 40 gados ir grūti uh, paredzēt, kā attīstīsies situācija ar ūdens resursiem. Kas attiecās uz direktīvas īstenošanu, pilnīgi pareizi e, tika norādīts, ka 2015. gads ir īstenošanas termiņš, e, daži cenšas to interpretēt savādāk. Es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz e, direktīvas transponēšanu, jo ir ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm. Bet mums kā parlamentam vajadzētu šeit uh, Uh, lūkoties, kas īsti notiek realitātē. Mums jāatbalsta arī komisijas darbs, jo arī komisijai uh, nākas uh, cīnīties ar dalību valstīm. Komisijas centrālā loma ir atbalstīt dalību valstis. Var izveidot, piemēram, tīklojumus, kas ļautu izplatīt paraugu praksi, jārunā arī par vajadzīgo finansējumu, protams, Mēs visi apzināmies, ka pašlaik esam krīzes situācijā, ka visām dalību valstīm ir jāietaupa līdzekļi, bet tomēr par finansējumu jādomā, jo uh, līdzekļi jāizmanto efektīvi, un ja šie līdzekļi nāk no privātajām aprindām, uh, tad ieguldījumiem jābūt rentabliem. At mēs šeit nerunājam īsti par privāto vai valsts uh, uh finansējumu privātajām vai valsts darbībām. Domāju, ka um, mums drīzāk jārunā par dalību valstu līmeni, uh, te spēkā ir subsidiaritātes princips un jārīkojas tāpēc dalību valstīm nodrošinot, ka mūsu pilsoņiem ir pieejams kvalitatīvs ūdens, kā to nosaka Eiropas Savienības direktīva jānodrošina arī uh, vajadzīgs ūdens daudzums un par pieņemamu cenu. Kā to panākt, tas jāatstāja dalību valstu ziņā. Es tagad negribētu uh, atbildēt uz katru atsevišķu komentāru, bet pārstrādājot ziņojumu, protams, visus centīšos ņemt vērā. Un es lūdzu arī um, īpaši ēnu, ziņo, ēnu referentus ar mani sazināties, lai mēs varētu darbu turpināt. Bet uh, Es vēlreiz atkārtošu, mēs nevaram šajā ziņojumā iekļaut pilnīgi visu, visas iniciatīvas, visas uh, vidas politikas. Uh, tas ir uh, komentārs, kas ir vērts it īpaši uz uh, zaļo politisko grupu, jo mēs šeit runājam par ūdens politiku, nevis vides politiku. At lūdzu, atcerieties to. Un, uh, Eh, saprotiet lūdzu arī, ka mums ir ierobežots vārdu daudzums ziņojumam, un mēs nevarēsim tajā ietilpināt visu. Nu, paldies vēlreiz visiem, paldies komisijai, gaidīsim grozījumus. Paldies, paldies Rihardam Zēberam par paveikto darbu un arī par atbildēm tagad. Grozījuma iesniegšanas datums 27. aprīlis, pulksten 12. Tātad laika nepaliek daudz, un jau maijā notiks balsojums 29. un 30. maijā mūsu komitejā. Plenārsēdē balsojums notiks jūlijā. Lūk, tas bija piektais darba kārtības punkts. Un tagad skatīsim nākamo darba kārtības punktu, kas arī ir saistīts ar ūdeni. Te mums arī vajadzīgs laiks diskusijām. Tas ir sestais darba kārtības punkts - slānekļa gāzes un slānekļa eļas ieguves ietekme uz vidi. Referents ir kolēģis Soniks. Te ir uh, arī uh, uh, televīzijas komanda, vai bija vismaz televīzijas komanda no nu, Polijas televīzijas, bet nu, mūsu kolēģi zinās, uh, kas ir jādara. At lūdzu vārds uh, Sonika kungam. Uh, Lūdzu, jūsu ievads atzinumā. Paldies priekšsēdētāji. Diskusija par slānekļa gāzi parlamentā notiek jau labu laiku. Aptuveni divus gadus par to esam runājuši. Tieši pirms diviem gadiem Strasbūrā mēs uzsākām šo diskusiju ar enerģētikas komisāru Ettingeru kungu. Būtu ļoti jauki, ja diskusija par manu ziņojuma projektu tagad uh, ierobežotos ar dažiem elementiem. Mēs labi saprotam, ka daži aspekti ir ļoti emocionāli, bet šodien gan gribētu koncentrēties uz faktiem, uz pierādījumiem. Mēs vēlamies sasniegt kompromisu uh, šajā ziņojumā par slānekļa gāzes ieguves veicināšanu. Uh, mums jau bija arī ziņojums par uh, Harcenbergas katastrofu. Uh, tagad ziņojumā mēs runājām par tiesību aktiem, proti par esošā regulējuma īstenošanu un uzlabošanu gan dalību valstu, gan um, Eiropas Savienības līmenī. Nākamais aspekts ir ģeoloģiskā analīze, kas ir jāveic pirms darba veikšanas. Uh, tad mēs runājām arī par uh, to, kā sākot darbus uh, slānekļa gāzes ieguves jomā ir jāveic arī vides testi, stresa testi, jāpievēršas arī ūdens otrreizējai izmantošanai un attīrīšanai. Un Uh, jānodrošina arī slēgts ūdens cikls. At, piemēram, mēs runājām arī par um, ģeoloģiskajiem aspektiem un uh, konkrēti par uh, veicamo darbu aspektiem. Jāievēro ja visaugstākie vidas standarti, iegūstot slānekļa gāzi un slānekļa eļļu. Tad jāņem vērā arī priešlikums, ko sagatavo starptautiskā enerģētikas organizācija. Tur ir, piemēram, tādi aspekti, kā veicot ieguves darbus, nedrīkst nevajadzīgi mainīt arī landšaptu. Slānekļa gāzes iegūšana Eh, reizēm ir diezgan īslaicīga, jo krājumi ir izsmelti dažos mēnešos. Citos gadījumos šī iegūšana var ilgt uh, vairāk nekā dažus mēnešus. Sākot ieguves darbus ir jāinformē sabiedrība, nepieciešams sniegt vajadzīgo informāciju internetā un uh, rīkot arī informācijas punktus valsts un reģionālajā līmenī Mēs uzskatām, ka nepieciešams nodrošināt uh, enerģētikas resursu līdzsvarotu līmeni Eiropā. Tam ir svarīga slānekļa gāze. Un es uzskatu, uh, ka uh, vide ir vēl viens ārkārtīgi svarīgs aspekts. Ziņojumā es uzsvēru, ka jāpiemēro visaugstākie vidas standarti, jānodrošina monitorings un jāizteno visjaunākie uh, pētījumi, izmantojot uh, jaunos zinātniskos datus. Tad ir arī uh, vairāki juridiski aspekti, kas ir jāievēro organizējot slānekļa gāzes ieguvi. Komisijai cieši jāsadarbojas ar dalību valstīm, ir tīpaši ar dalību valstu koordinējošajām iestādēm, lai uh, tiktu cieši uzraudzīta nekonvencionālo uh, degvielu un enerģijas avotu iegūšana un izmantošana. At, ir īpaši svarīgi ir ģeoloģiskie aspekti, piemēram, ģeoloģisko plaisu veidošanās Un arī šeit ir jānodrošina uh, visaugstāko drošības un vidas standārtu izmantošanā. Vēl, piemēram, ir uh, svarīga pareizā urbumu konstrukcija, jāievēro uh, gruntsūdeņu struktūra reģionā. Mums jau ir vairāki pasākumi un risinājumi, kurus var uh, nodroš, uh, izmantot, lai, piemēram, atkārtoti izmantot uh, ūdenī. Kas attiecās uz uh, ķīmisko ūdens sastāvu, nepieciešams izveidot visu Eiropas informācijas platformu un jāpiemēro arī principu piesārņotais maksā. Slānekļa gāzes ieguves darbā ir jāiesaista arī vietējas kopienas, lai panāktu sabiedrības akceptu. Slānekļa gāzes ieguves darbi ilgst parasti tikai dažas nedēļas vai dažus mēnešus. Tā ir liela atšķirība salīdzinot ar citiem uh, ieguves darbiem, bet tomēr nepieciešams veikt ļoti plašas analīzes pirms sākt urbumus, un šajā sagatavošanas fāzē jāiesaista vietējā sabiedrība. Mūsu komitejā mums jau bija uzklausīšana par slānekļa gāzes ieguves aspektiem. Mēs runājām arī par ūdens jautājumiem, un tad šajā sakarā divi komentāri pirms pabeigšu savu ievadrunu. Izmantotais ūdens ir ļoti svarīgs. Ūdeni mēs izmantojam uh, veicot urbumus un uh, veidojot uh, uh ģeoloģiskās plaisas. Un uh, šis ūdens, kas tiek izmantots gāzes ieguves procesā, uh, var tikt otrreizēji izmantots enerģijas iegūšanai. Protams, jāņem vērā arī izmaksu faktors. Elektrības ražošana ir ļoti svarīga. Mēs eh, te varam izmantot par 56% mazāk ūdens nekā iegūstot atomenerģiju. Tas ir ļoti interesants uh, skaitlis. Un pētījums, kas tika veikts Ņūmeksikas štatā, rāda, ka ūdens uh, patēriņu var samazināt pat par 70%. Tātad um, hidrauliskajos darbos uh, var par 70% samazināt ūdens patēriņu, un tas, protams, nozīmē lielu ietekmi uz vidi. Jāsaprot arī, ka ar slānekļa gāzes ieguvi ir saistīts lietas piesārņojuma risks, arī gruntsūdeņu piesārņojuma risks. Par to daudz diskutē arī mēdījos. ASV ir pieejama informācija, ka 90% iegūtās slānekļa gāzes um, nenozīmē uh, Uh, ūdens piesārņojumu, vismaz, kad runa ir par dzeramo ūdenī. Tas ir panākts, veicot ļoti stingras kontroles. Uh, gāzes uh, krājumi var atrasties arī divu kilometru dziļumā, bet parasti urbumi nepārsniec 300 metru dziļumu. Un tad mēs uh, varam konstatēt, ka te ir arī tās drošības barjeras attiecībā uz urbumu dziļumu. ASV uh, izpētīja arī uh, hidraulikas aspektus un konstatēja, ka piesārņotais uh, ūdens uh, var tikt iegrožots un var panākt, lai tas nenonāktu eh, dzēramā ūdens eh, slāņos. Es gribētu atgādināt, ka slānekļa gāze kļūst par arvien svarīgāku resursu. Tā ļauj mums sam, eh, sasniegt uh, fosīlo uh, degvielu izmantošanas samazināšanas mērķus. Uh, Un um, arī turpmāk mums būs jāsamazina fosīlo kurināmo īpatsvars. Tas ir viens no mums svarīgākajiem mērķiem. Paldies, Sonika kungs! Tagad pievērsīsimies ēnu referentiem. Pirmā Linda Makēvēna, pēc tam Lapēnas kundze un pārējie. Lūdzu, Linda. Yeah, um, Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies arī Soņa kungam par ievadvārdiem. Manuprāt, šīs debats ir ārkārtīgi svarīgs, jo ir svarīgi informēt arī sabiedrību, proti runāt par Eiropas Savienības energo nākotni un zemoglekļu nākotni. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, un varbūt, ka mums vajadzētu sākt savas debats un nevis beigt ar to, ka tas ir tāds. Uh, jo debatēs parlamentā mēs esam dzirdējuši par veselu virkni pētījumu, ko ir veikusi Eiropas komisija un citas Eiropas iestādes. Tāpēc es vēlētos pajautāt komisijas pārstāvim, kas piedalās šajās debatēs, kas ir noticis ar šiem pētījumiem, cik tālu tie ir. DG Vide komisijā ir veicis juridisku apkopojumu par to, kā Eiropas likuma attiecās uz slānekļa gāzi. Un izrādījās, ka šie likumi attiecās, bet neviens nav runājis par to, vai šo likumu izpildi ir adekvāti. Tātad es vēlētos pajautāt DJ vidas pārstāvim, kas notiek. DJ klimats ir veids pētījumu par siltumnīcas gāzu ietekmi uz klimatu. Un es vēlētos dzirdēt, kur šis pētījums šobrīd ir. DG Enerģija ir veicis citu pētījumu par to, kādā veidā vairākās valstīs tiek piešķirts lānekļu gāzes ieguves certifikāts. Un eh, arī par to, kā notiek ietekmes novērtējums. Tātad DG pētniecība arī ir veids pētījumi par to, kāda ir ietekme uz vidi, uz gruntsūdeņiem, uz ūdeņiem. Tā tad ir vesela virkni pēdējumu, cik tālu tie ir, vai tie tiks savā veidā savilkt kopā un kopsavilkums un secinājumi. Tā tad Soņiks pieminēja Amerikas Savienotās valsts un tomēr nav tāds visapverošs pētījums par to, kas notiek. Un eh, šogad ir pētījums par to, E, kā notiek e, slānekļa gāzes ieguma, tomēr līdz pat 20. gadam netiks tāds gala pētījums publicēts. Ir ticis nopublicēts pētījums, bet to nopublicēja Energo un klimata izmaiņu, uh, izmaiņu dienests, kurā izrādījās, ka Dienvid dienvidrietumu Anglijā, kurā arī tiek iegūta slānekļa gāze, notiek nelielas magnitūdas zemestrīces. Tātad, protams, mēs varam runāt par slānekļa gāzi, un prot, es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti ierobežots. Tajā tiek runāts par slānekļa gāzi, bet ne no visiem iespējamiem aspektiem, piemēram, kaut vai par nelielas magnitūdas zemekts drīcēm. Tātad ir vesela virkne akadēmisku pētījumu, Un viens no šādiem akadēmiskiem pētījumiem it kā par muļķīgiem padara cita akadēmiskā pētījuma secinājums. Es vēlētu zināt, kurš maksā par šiem akadēmiskajiem pētījumiem, jo liela daļa to ir tikuši veikt ASV. Tātad secinājums uz šo brīdi mums nav regulējošo varas iestāžu apjomīgs pētījums vai secinājums par to, kas notiek ar slānekļa gāzes ieguve. Soņek kungam ir taisnība. Protams, ka ikvienai šādai rīcībai ir ietekme uz vidi. Mums nevajadzētu pārstī, pārspīlēt šo ietekmu un nevajadzētu arī novērtēt pārāk zemu. Salīdzinot ar eh, oglēm kaut vai, tad, protams, kā arī ogļu ieguve izraisa minimālas zemestrīces, un tam ir ar veselu virkni citu seku. Un tomēr es eh, esmu strādājusi manā iepriekšējā pirms parlamenta dzīvē apvienotās karalistas oglieguvs eh, organizācijā. Un eh, tad, kad, piemēram, tika privatizēta kāda ogļu ieguves šahta, tad bija jāizveido vesela organizācija vai asociācija. Tātad daudzās valstīs ogļu ieguve tika nacionalizēta, nevienmēr tas tā notika Inglijā, bet, eh, protams, vēl ļoti daudzi ograči iet bojā vai vismaz smagi saindējās ar metāna gāzi strādājot šahtās. Tātad Soņik kungs eh, teica, ka jā, ir nepieciešams daudz eh, slānekļa gāzes, lai to būtu izdevīgi iegūt. Ir veseli virkni lobētāji, kuri runā par vai plus vai pret. Un eh, mēs esam redzējuši, kas notiek apvienotajā karalistē. Un tomēr, kad mums, mēs organizējām uzklausīšanu par šiem jautājumiem, tad no Džuikas universitātes zinātnieks teica, ka vidējais, vidējā koncentrācija dzeramajā ūdenī tajās vietās, kas atrodas tuvu slānekļa gāzes iegūs vietām, ir 70 reizes augstāk nekā normālā dzeramajā ūdenī. Un Lielbritānijā, piemēram, mēs dzirdam, ka e, dažkārt dabi, jau dabīgi šajā dzeramajā ūdenī un gruntsūdeņos ir izveidojusies palielināt šo vielu daudzumu klātbūtne. Un tomēr tā tad ir grūti pateikt, vai tas ir tāpēc, ka tiek iegūts lānekļa gāze vai arī dabīgi. Runājot par energodrošību, es esmu dzirdējusi pilnīgi pretrunīgus uh, viedokļus par to, ko slānekļa gāzes ieguva nozīmēt Eiropai. Ir tādi, kas apgalvo neko daudz. Protams, ka Eiropā ir slānekļa gāze, bet eh, ekonomiski izdevīgi to nav iegūt, un tad varbūt ir tādi, kur apgalvo, ka mums ir jādzīvo tā kā ASV, kur tā tiek iegūt plašos apjomos. Konferencē Londonā tika apgalvots, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir vesela virkne priekšrocību salīdzinot ar Eiropu. Tātad Eiropā mums patiesībā nav tādas mil milzīgas teritorijas, kurās neviens nedzīvot plašas teritorijas, kā tas ir piemēram Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad kādā veidā, piemēram, slānekļa gāzes ieguve ir saistāma ar mūsu centieniem samazināt CO2 izmešus? Līdz pat 20. gadam mums tie ir jāsamazina par 20% un tālāk vēl vairāk. Jā, protams, slānekļa gāzai varētu būt zemāka CO2 izmeša salīdzinot ar oglēm, bet eh, konvencionālā, tradicionālā gāze ir siltumnīcu gāze un, protams, ka slānekļa gāzē ir būtiski augstāks uh, siltumnīcas gāzu koeficients nekā, piemēram, atjaunīgiem resursiem. Piemēram, Londonā notiek konferences par to, kādiem vajadzētu būt mērķiem CO2 samazināšanai. 28% līdz 20. gadam ir jābūt atjaunīgajiem res resursiem, un līdz pat 35. gadam tam ir jāpalinās pār par 70%. Šodien tikai pasaulē ir 16% atjaunīgo energoresursu kā energoavotu izmantot. Mums ir jāskatās uz šiem jautājumiem kādā veidā mēs vēlamies izmantot resursus, kur mēs vēlamies naudu ieguldīt, vai to vajadzētu ieguldīt fosīlajā degvielā vai atjaunīgajos energoresursos, kā tas viss saistās kopā ar energoefektivitāti. Tātad um, šā ziņojuma grozījuma iesniegšanas termiņš bija 8. mājas. Es vēlētos lūgt Soņikungam, lai šis termiņš tiktu pārlikts uz vēlāku datumu, jums ir jābūt adekvātām debatēm. Kā jau es teicu, nav vēl pabeigta virkni pētījumu, un es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu nogaidīt līdz brīdim, kad komisija ir pabeigusi šos pētījumus. Lai nebūtu tā, ka mēs likumdošanas aktu sagatavojam balstoties uz dažādu, ja vēlaties, lobētāju idejām. Jā, Soņiks apgalvo, ka Parlaments jau nelems par to, vai vadošā slānekļa gāzes ieguves ziņā būs Lielbritānija vai Polija. Protams, ka katra, katra dalība valsts pat izvēlas, kādu enerģiju labāk izmantot, un tomēr mums ir jābūt adekvātai likumdošanai, līdz ko parādās jauna energo ieguves idejas. Es eh, esmu apmeklējusi vairākas konferences Londonā, un šajās konferencēs parādījās ideja nesteigsimies. ASV federālā līmenī un ASV līmenī, ko viņi dara? Viņi patiesībā izmanto slānekļa gāzi, eh, tad viņi skatās, kas ir noticis, un tad eh, sava veida likumdošana tiek balstīta uz empirisku pieredzi. Piemēram, Pensilvānijā parādījās, eh, izrādījās, ka slānekļa gāzes ieguvē ir negatīva ietekme uz veselu virkni aspektu, un tad viņi nolēma nevis nepārtraukt slānekļa gāzes ieguvu, bet vienkārši to apturēt. Tātad Es vēlējos tikai pateikt, ka es nevēlos, nevēlos tādas pārmērīgas reakcijas par vai plus, es vēlos adekvātas debats, kas balstītos uz jaunākiem zinātniskiem pētījumiem. Tātad mēs runājam par vides aizsardzības momentiem saistībā ar slānekļa gāzes ieguvi. Un, protams, ka mēs vēlamies redzēt līdzsvarot ziņojumu, kurā apkopots tiktu gan vides ietekmes momenti, gan arī, ko mēs vēlamies redzēt vidas politikā Eiropā kā tādā. Fieldank. Paldies, Linda Makavena. Tagad eh, kolēģi Lepāžai vārds liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Mans priekšlikums ies eh, tajā virzienā, kā tas, ko tikko teica Makēvānas kundze. Paldies Sonika kungam par ziņojumu, bet tāpat kā Makevēnas kundze, es arī gribētu pagarināt debates, lai panāktu līdzsvarotāku ziņojumu. Vairāk punktu. Pirmkārt, ir tāds vispārīgs aspekts, kā jau to teica kolēģi. Tad uh, slānekļa gāzes jautājums ir uh, saistīts ar uh, plašāku enerģētikas un siltumnefekta gāzu jautājumu. Eh, šīs gāzes izmantošana nav saskaņojama ar mūsu eh, zemu oglekļu izmēkšu ekonomikas sasniegšanu. Tā kā eh, siltuma efekta gāzes ir lielākā apjomā šai gāzai, tad to nevar neņemt vērā. Mēs neesam īsti skaidri arī par to, kāda resursa ir pieejama, kāds potenciāls šeit ir. Tas nozīmē, ka mēs vēl neesam veikuši aplēses. Un uh, varbūt pārāk optimistisks ir šis aplēses dažās dalībvalstīs. Uh, Mums vairāk jāliek uzsvars uz inteliģentiem tīkliem, uz atjaunīgajām e, enerģijām un nevis uz šādu enerģijas ieguvu, kas e, rada siltumnīca efekta gāzes. Tāpēc um, nezinu, vai ir uh, labi izmantot sabiedriskos līdzekļus jaunu tehnoloģiju ieviešanai jo parlaments taču ir izteicies, ka nevajag atbalstīt ar subsīdijām piesārņojošas aktivitātes. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, ir nepieciešams pielāgot Eiropas likumdošanu, lai ņemtu vērā specifiskus riskus, kas ir saistīti ar šo hidraulisko plājas veidošanu. Es negribu šo tehnoloģiju uh, skatīt kā tādu, kas būtu līdzīga citām tehnoloģijām. Slānekļa gāzes iegūšana nav tāda pat tehnoloģija kā uh, citas uh, tehnoloģijas tie tiek daudz vairāk izmantots ūdens, atsaucoties arī uz iepriekšējo uh, Eh, ziņojumu, kur ziņojumu gatavo Zēberkungs. Eh, te ir daudz vairāk tātad ūdens vajadzīgs kā citām iegūst metodēm. Šajā ziņojumā šķiet eh, pārāk optimistiski tiek skatīts šis jautājums. Eiropas komisija 28. janvārī nosūtīja mums priekšsādātājiem vēstuli par uh, Eh, to, ka šīs eh, metodas eh, var izmantot tikai ļoti ierobežotā veidā. Tātad jārunā par ūdens izmantošanu arī sausuma kontekstā. 27 līdz 75 procenti var atgūt šajā frakturācijas procesā. Uh, Ko tad darīsim ar uh, vietēju ūdens apgādi? Tā tad būs konkurence ūdens uh, par ūdens resursiem. Un uh, arī tas var ietekmēt ekosistēmas. Tātad var būt dažādas avārijas, var būt, jo dziļāk ir šie urbumi, jo risks ir lielāks, ka uh, Eh, tas varētu mm, plīst. Un jārunā arī par dažādiem piesārņojumiem, un e, Amerikas eh, pieredze rāda, ka var būt būtiski ietekme uz eh, vietējiem ūdeņiem. Tātad var izplūst metāns urbumu veicot um, Un visbeidzot paliek arī uzkrājošā efekta jautājums, kumulatīvā efekta jautājums. Tātad jau iepriekš ir jāliel, jāpielāgo Eiropas likumdošana, un to nevar darīt. Pēc tam šobrīd nepanā, nepastāv nekāda uh, globāla uh, likumdošana, tāpēc vajadzētu direktīvu, kas uh, uh, reglamentētu visus šos jautājumus. Uh, Un uh, Eiropas likumdošanas ietvara trūkums ir uh, tāds, ka uh, nav pārāk labi novērtējumi ietekmi uz vidi. Tātad vajadzētu būtiski te pārdomāt un pirmajā pielikumā vidas ietekmes novērtējuma direktīvā iekļaut arī slānekļa gāzi, uh, un minēt šeit 100 tūkstošu uh, kubikmetru apjomu. Otrkārt, jautājums par urbumiem. Sonika kungs piedāvā, lai nacionālās uh, iestādes uh, pārskatītu noteikumus, lai tos varētu piemērot arī netradicionāliem veidiem. Treškārt, uh, Šeit tiek minēts piesardzības princips, tas ir labi, un to vajadzētu arī piemērot. Tas uh, vismaz nodrošinātu to, ka uh, netiktu veiktas šīs aktivitātes, kamēr uh, nav pienācīga tehnoloģija, lai uh, droši veiktu šos urbumus. Uh, vides atbildība ir jānoskaidro uh, visi šie aspekti, lai varētu uzņemties atbildību piesārņotājs. Uh, Tātad, kādas būs finansiālās garantijas, kam būs e, jāveic pierādīšana? Tātad, visi šie vīdes aspekti, visi šie jautājumi ir jāatrisina iepriekš, jo tas viss ir jāņem arī ekonomiskos aprēķinos, e, e, pirms tiek iegūtas lānekļgās, tas būs lēmuma pamatā, vai to darīt vai nē. Tātad, kā to iekļaut šajā regulā? Uh, visi ķīmiskie eh, materiāli ir jāpublisko, kas tur tiek izmantots, eh, jākontrolē eh, viņu izmantošana. Tātad Eiropas līmenī būtu jāveic statistika arī par izmantotajām ķimikālijām šajā iekļūšanas procesā. Un vēl ir jādomā par izmantoto ūdeņu izmantošanu vai uzglabāšanu Tātad ir jāveic kontrols pasākumi, ir jābūt me eh, mehānismiem, kā kontrolēt, tas ir jādara dalībvalstīm. Un ir jānodrošina pilnīga caurskatāmība. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem un uh, Eiropas iedzīvotāji ļoti labi apzinās šo jautājumu svarīgumu, lai viņi varētu iegūt informāciju, tātad uh, jāsniedz informācija caurskatāmā veidā, ir jābūt caurskatāmībai arī par atļauju izsniegšanu, ja tādas tiek izsniegtas, un reģionālās varas iestādes būs tās, kas lems par projektiem, par hidrauliskajiem urbumiem, un uh, vietējās iestādes uh, arī ir pilnībā jāinformē. Uh, tā nav tikai grupas pozīcija, tā ir man personīgā pozīcija. Es tiešām gribētu, lai būtu moratorijas uh, jebkādai reālai slānekļa gāzes ieguvai Eiropai, pirms nav atrisināt visi šie reglamentējošie jautājumi. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Uh, tagad uh, Mišela Iversene. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Sonika kungs, ka jūs prezentējāt ziņojumu, kas, mūsuprāt, tomēr ir ļoti ideoloģisks un subjektīvs. Es pilnībā atbalstu Makavenas kundzi un Korinas teikto. Ir jāsaprot, ko mēs gribam. Tad, kad jūs sakāt, un es esmu redzējis vairākas jūsu intervijas par to, ka nesot pietiekam daudz datu par ietekmi uz vīdi. Nu, šeit jūs sakāt, ka Eiropas parlamentā Tātad mēs vēlamies uh, pielāgot likumdošanu, kas attiecas uz novērojumiem. Ir bijuši pētījumi, un arī vīdes komiteja prasīja uh, pētījumu par ietekmu uz vīdi, un šie te eksperti, kurus jūs apšaubāt, nu jā, visi debatēs viens otru apšaub, bet šie eksperti parādīja, uh, par to, kas notiek Kanādā un ASV, viņiem ir lielāka pieredze, tātad viņi parādīja, ka tiešām ne visos gadījumos, bet ļoti daudzos gadījumos ir ietekme uz pazemes ūdeņiem, uz gruntsūdeņiem, un tie ir ūdeņi, kas tiek izmantota dzeršanai. Turklāt nav zināmas visas vielas, kuras izmanto rūpniecības uzņēmumu. Un cik es zinu, bija uh, Tātad par uh, filmu par uh, ūdeņu piesārņojumu, par gaisa piesārņojumu un ietekmi arī uz tiem ūdeņiem, kas izplūst no šīm plaisām. Mēs, Eiropieši, saskaramies ar citu problēmu. Tātad mums nav šī problēma, kas ir vides aģentūra Amerikā. Viņiem uh, Tā tad bija jāveic pētījumi jau 2011. gadā, tas tika atlikts uz gada beigām, teica 2012. gada sākumā, un tas tiks atlikts vēl uz vēlēšanām, pēc Baraka Obamas vēlēšanām. Kāpēc tas tika atlikts? Tāpēc, ka tā ir politiska problēma, ja, uh, jo Baraks Obama izmanto šo uh, iegūs veidu, uh, sakot, ka tas rada darba vietas un jaunu enerģiju var iegūt ASV. Uh, un līdz ar to nav pieeja šīs te uh, Amerikas vidas aģentūras datiem, jo aiz tā viss slēpjas politiska problēma. To vajadzētu apzināties. Runājot par ekom, Eiropas likumdošanu, es piekrītu Korinai Lepāžai, ka tiešām vajadzētu pielāgot mūsu likumdošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka es raugos, ja es raugos to, ko piedāvā komisija, tā saka, viss, kas ir saistīts ar ūdeņiem, direktīvas ūdeņiem, tur viss ir kārtībā. Uh, Bet, eh, ja mēs raugāmies uz ūdeņu direktīvu, tur eh, ļoti maz tiek minēti nitrāti un pesticīdi, un katra eh, valsts ir atbildīga par ūdens normām. Un tā ir arī problēma, kas uh, nav atrastām Eiropas līmenī. Otrakārt, tagadējā likumdošana nav pielāgota uh, slānekļa gaisas ieguvēju, jo tas ir, uh, tur ir tikai runa par ieguvas apjomu virs simts uh, uh, tūkstošiem kubikmetru. Un tad ir jāveic ietekmes novērtējums. Tas, kas tika tikko teikts, tiešām ir svarīgs. Būtu jāveic tāda kā inventarizācija pirms tam, lai zinātu, kādā situācijā ir gruntsūdeņi, kādi ir šie līmeņi, cik ir metāns, ķīmiskie produkti un tā tālāk, lai pēc tam mēs varam izvērtēt, vai ir veikts piesārņojums. Jo mūsu pieredze mums rāda, uh, Uh, pēc tam mums saka, ah, nu, bet tas jau bija iepriekš, tātad tagad tiešām vajadzētu pārskatīt likumdošanu. Un milzīgs trūkums ir tātad šī informācijas nepieejamība. Atcerēsimies Francijā, kad uh, ieradās naftas kompānijas, neviens neko nezināja, ne uh, iedzīvotāji, ne deputāti. Tātad šeit ir jābūt pienākumam informēt cilvēkus. Vēl viens elements uh, ir uh, šis spekulatīvais burbulis. Uh, Es paraudzījos uz vēsturi un biju pārsteigta. Mums tagad uh, stāsta par uh, 3 līdz 5 tūkstošiem miljārdu uh, kubikmetru. Un kāpēc tas tiek teikts, ka ir tik daudz uh, šīs gāzes? Viņi grib radīt šo spekulatīvo burbuli, viņi vēlas piesaistīt investorus, teikt, redziet, tik daudz uh, uh, slānekļa gāzes varēsim iegūt, un pēc tam uh, tas viss uh, pilnīgi mainīsies. Pēdējā informācija, kas uh, parādījās pirms divām dienām, tas ir Geoloģisko pētījumu institūts ASV, kas veic pētījumu, kurā tiek parādīts, ka ir saikne starp uh, tātad eh, šiem ūdeņiem, eh, tātad šo, šo plājušu veidošanu un starp eh, zemestrīcēm. Tātad ir šis, šī saikne un skaitļi parāda, ka ir 2009. gadā bijušas apmēr, vairāk desmit zemestrīces pēc šo urbumu veikšanas. Un Tas ir tieši eh, šī spiediena dēļ, ar kādu ūdens tiek eh, spiests zemē, un šie pētījumi tātad tikko ir parādījušies, un tie tiešām parāda, ka trūkst datu, ir visi šie dažādie elementi, un ar to gribētu noslēgt, eh, bet nav tāda kopaina Eiropā ir jāiegūst pēc iespējas objektīvākā informācija par riskiem, kas ir saistīti ar ūdeni, lai cilvēki varētu izvēlēties. Es zinu, ka katrā valstī ir nacionālā politika un katra valsts var izvēlēties savu energo stratēģiju, bet uh, ir jāinformē cilvēki, piemēram, lauksaimniekiem ir jābūt lietas kursā, ja, piemēram, Bulgārijā viņi izvēlējās moratoriju. Tātad, ja uh, Uh, gruntsūdeņi tiek uh, piesārņoti. Uh, un arī Francijā mēs teicām, ka mēs nepiekrītam ūdeņu piesārņošanai. Un tagad slānekļa gāze. Mēs varam aizstāt energoresursus, bet mēs nevaram ne ar ko citu aizstāt ūdeni. Līdz ar to cilvēkiem ir jādod izvēle. Un Eiropā vajadzētu mainīt šo ietvaru. Uh, ir jābūt daudz stingrākiem noteikumiem, uh, ir daudz lielāka uzmanība jāpievērš uh, ūdens resursu aizsardzībai un sabiedrības veselības aizsardzībai, un ir jābūt tiešām obligātai informācijai, ir jāsniedz obligāta informācija arī par ķīmiskajiem produktiem, kas tiek ievadīti ūdenī. Un iedomājieties, uh, kubik, cik daudz kubikmetru uh, Uh, tiek ievadīts zemē, tas var radīt tiešām problēmas. Tikko mēs runājām par ūdeni, un šeit mēs gribam it kā iet pilnīgi pretējā virzienā. Ir ļoti svarīgi šajās debatēs to minēt, ka jāuzlabo, jāstiprina likumdošana Eiropā, un ir jāļauj cilvēkiem, pašiem iedzīvotājiem izvēlēties. Paldies, kolēģi! Tagad uh, Mārtiņš Kelenens kā uh, ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties Soņa kungam par es sākotnējā, es sākotnēji domāju, kaut arī viņš nāk no zaļo grupas, patiesībā tas ir ļoti līdzsvarots un sabalansēts ziņojums. Tātad ļoti profesionāli sano, sa, sagatavots. Protams, ka mēs runājam par slānekļa gāzi kā iespēju, un tomēr Ir jāpiemina arī visi tie izaicinājumi, kur ir saistīti ar vides un cilvēku veselības aizsardzību. Jautājums par ūdeņa resursu izmantošanu un par hidrosprādzieniem un arī par urbumiem un par ūdens atkārtot izmantošanu. Un šajā ziņojumā runa iet arī par to, ka ir obligāti jāuzrāda tās ķimikālijas, kuras tiek izmantotas sūknēšanā. Uh, Tur ir runa arī par izmaiņām zemes geogrāfijā. Tātad, kā jau es teicu, tas ir ļoti līdzsvarots ziņojums, kurā ir uzsvērti daudzi slānekļa gāzes iegūs aspekti. Soņa kungs arī piemin to, ka Eiropas Savienībā pieņemtie likumdošanas akti ir adekvāti slānekļa gāzes ieguvēji, un, protams, ka vajadzētu vairāk piedomāt par to adekvātu izpildu un īstenošanu dalību valstīs. Es uzskatu, ka ziņojums ir adekvāts, saprātīgs un pilnīgi noteikti tāds, ko gan es, gan mana politiskā grupa atbalstīsim. Un tomēr būtu tikai un vienīgi godīgi pieminēt citus riskus, kuri šeit nav tik sīki izsvērti. Makavans kundze jau teica un minēja par problēmām, kuras ir saistīts ar slānekļa gāzes ieguvu apvienotajā karalistē. Un eh, tiešām ir vairāk pierādījumi tam, ka ģeoloģijai ir nozīme. Vajadzētu varbūt labāku urbumu vietu pārvaldi, urbumu vietu izpēti pirms uz, urbums tiek eh, uzsākts, un jā, ir jāņem vērā arī neliels zemestrīču risks urbumu vietā. Neesmu nu, pārliecināts, ka ir pietiekami daudz pier, pētījumu šajā jomā. Vienkārši empiriski pierāda, rā, pieredze rāda, ka ir vieta bažām. Protams, ka ir neliela zemes eh, šūpošanās tieši, bet eh, patiesībā pamatklintāja struktūrā vienmēr ir bijusi zināma nobīde, kas izlaisa nelielas zemestrīces un slānekļa gāzi iegūtās varbūt tikai pastiprināja. Bet, eh, protams, ka ir jāņem vērā tas, ka slānekļa gāzes ieko var izlaisīt nelielu apjomu zemestrīces. Es vēlētos eh, pieminēt, ka ir jā, jāņem, jāpaņem arī ūdens paraugi urbumu vietās, ka ja notiek dzeramā ūdens slāņa piesārņošanās, tad Varbūt vajadzētu runāt par to, ka eh, dažādu gāzes slāņu mm, noplūde citos eh, ūdens slāņos, to vajadzētu izpētīt, varbūt, ka tas ir dabiski radies vai nē. Protams, ka vajadzētu izsvērt, vai slānekļa gāza ir iespēja Eiropai vai nē, bet ir jāizsver arī vidas ietekme. Runājot par laika termiņiem, Jā, mums ir adekvāti jāizvērtē slānekļa gāzes ietekme uz siltumnīcas gāzēm. Runiet par 20 gadu periodu, un ir taisnība, ka liela daļa Eiropas Savienības tālajošo plānu tieši runā par 20 gadiem. Bet, eh, ja mēs uzmanīgi raugāmies uz vidas aizsardzību, tad tiešām ir jāskatās ilgāk nekā tikai uz vienu mandātu periodu. Un tad tiešām izrādās, ka metāns ir mazāk kaitīgs nekā ogles. Tātad simts gadi būtu adekvāts laika periods, ko mums vajadzētu izmantot, un es personīgi uzskatu, un to izteica arī citi deputāti, ka vajadzētu varbūt pajautāt, vai ir citi pētījumi pieejami, un vajadzētu paraudzīties arī uz citu valstu iegūto pieredzi. Un tomēr noslēgumā vēlētos pateikt, ka Soņa kunga ziņojums ir ļoti līdzsvarots, labs. Slānekļa gāze ir iespējams energoavots, bet mums vajadzētu adekvāti izvērtēt, kāda būs to ietekme uz vidi. Paldies! Esam tagad uzklauši, uzklausījuši eh, visus eh, ēnu referentus, un desmit kolēģi ir pieteikušies runāt. Mums tagad tiešām jāierobežo. Uh, runas laiks divas minūtes katram. Šimanska kungs, jūs arī esat ēnu referents, jūs nebijat manā sarakstā, tad eh, jums tolīt došu vārdu. Eh, bet eh, citādāk runātāju saraksts tiek noslēgts, katram būs tikai divas minūtes nolasīšu. Prodi, Kušil, Belie, Hübner, Mokunaite, Eichhaut, Līze, äh, Schlüter und Rossi. Habe ich jemand? Vai es kādu esmu piemirsis? Nē. Tad uh, pēdējam ēnu referentam vārds. Šimanska kungs. Mani sauc Šimans kungs, un man ir ļoti skaidrs viedoklis par šo jautājumu, bet es jau tikai uzklausīšu. Tātad Cimanska kungam jūs dodat vārdu. Atvainošana saka priekšlādātāja kungs. Tātad Cimanska kungs. Bitte den, den Shadow. Jā, lūdzu, ēnu referents. Pani przewodniczący, chciałbym. Prieksēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties Soņeka kungam par viņa sagatavoto ziņojumu, kurā atspoguļojas gan viņa profesionālisms, gan arī vēlme paraudzīties nākotnē. Slānekļa gāze ir pilnīgi noteikti iespēja, un to nevajadzētu uzlūkot kā draudus. Es, protams, netaisos samazināt to ietekmi, ko slānekļa, gā, kas slānekļa gāzes ieguva ir uz vidi, Bet tomēr, lasot šo ziņojumu projektu, ir pilnīgi skaidrs, ka tajā ir atspoguļoti vidas aspekti. Mums vajadzētu atcerēties arī to, ka vidas aizsardzības standarta Eiropas Savienībā tie standarti, kuri attiecās uz zem, zemes garozes esošu minerālu ieguvēju, uh, Šāda ieguva ir pakļauta ļoti striktai uzraudzībai, izvērtēšanai, ļoti pamatīgai izpētēji, analīzēm, uz potenciālu risku izvērtēšanu. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Un tomēr moratoriju uzlikšanas lānekļa gāzes ieguvēji es nezinu. Tas, ka dalību valstīm nebūs iespēja izmantot šo lielisko iespēju, manuprāt, moratoriju uzlikšana ir neadekvāts solis. Mums nav nepieciešami jauni noteikumi, kuri reālajā dzīvē tikai un vienīgi kļūt par mākslīgiem šķēršļiem slānekļa gāzes ieguvē. Es uzskatu, ka tā būtu kļūda. Tāpēc es vēlētos griezties pie jums, kolēģi, ar lūgumu, ar pamudinājumu. Debatējot par šo jautājumu, mums vajadzētu nošķirt faktus no hipotēzēm. Personīgi es uzskatu, ka ir no saprāta viedokļa negodīgi savērpt kopā gāzes ieguvi ar eh, tektoniskiem problēmām un ar zemestrīcēm. Jo neatkarīgi no tā, vai tā būtu naftas ieguve, ogļu ieguve, slānekļa gāzes ieguvi, tas viss ir saistīts ar vides riskiem. Pat mūsdienās, ka tas viss notiek ļoti lielā mērā ņemot vērā vides aspektu. Es vēlētos pateikties Saņa kungam par ļoti profesionālo skatījumu, un es vēlētos pamudināt kolēģus ar atvērtu sirdi, ausīm un acīm raudzīties uz tajā ietvertajām iespējām. Vēlreiz paldies Saņa kungam! Dank. Paldies! Paldies Cimanska kungam! Uh, par uh, šo komentāru. Un tagad katram piešķiršu tikai divas minūtes. Kramerkungs. Paldies priekšsādātāji. Kolēģis Soniks sagatavoja ļoti drosmīgu ziņojumu, un uh, tas uh, pelna mūsu cieņu. Uh, fosilās enerģijas tirgū Runa nav tikai par gāzi, bet arī par naftu. Tur pašlaik notiek revolūcija visā pasaulē, jo pēkšņi ir parādījušās jaunās tehnoloģijas, un šīs tehnoloģijas tagad atmaksājas. Pirms desmit gadiem tās bija pārāk dārgas, un es domāju, ka nebūtu pareizi neizmantot šis pēkšņas pārmaiņas, šo revolūciju, ko mēs nemaz nevarējām paredzēt pirms pāris gadiem. Mums nevajadzētu tagad uh, aizbildināties ar uh, šausmu stāstiem par to, cik slikti tas ietekmē ūdeni un cik šausmīgi zemestrīces ir iespējamas. Uh, nevajadzētu to visu uh, piesaukt, lai pieņemtu negatīvo lēmumu. Te tika teikts, ka Sonika kunga ziņojums esot ideoloģisks. Nē, ideoloģiski būtu, ja mēs kā politiķi teiktu, ka kopš šī brīža eh, drīkst izmantot tikai atjaunojamos energoavotus, nevis fosīlos. Mums jāņem vērā visas pārmaiņas un mums jākoncentrējās uz reālajiem vides riskiem, kas ir saistīti ar jebkuru ieguves tehnoloģiju. Mums jādomā arī par to, kā vislabāk eh, var izmantot esošās tehnoloģijas, eh, kā izplatīt paraugu prakses, kā aizsargāt uh, gruntsūdeņus, bet to nedrīkst sasaistīt ar moratoriju, uh, kā to pieprasīja kolēģi Lepāža. Mums jābūt realistiem. Un jāsaprot, ka nekonvencionālo resursu uh, izpēte ir attaisnota uh, un ka tā ir jāizmanto, ja tas nesagadā pārmērīgi lielas vidas pro problēmas. Paldies, Kramera kungs, Prodi kungs, Lūdzu, Vitorio. Grācija, prezidente. Anki... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vakar par šo jautājumu runāju arī ITRA komitejā, jo, manuprāt, šis jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Vispirmām kārtām es vēlētos uzsvērt to, kādas ir atšķirības starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību, runājot kaut vai par um, iedzīvotāju blīvumu. Eiropas Savienībā šis eh, iedzīvotāju blīvums un koncentrācija ir daudz, daudz lielāka, un tāpēc Eiropai vajadzētu būt daudz uzmanīgai šādu priekšlikumu izskatīšanā. Šeit izskanēja, ka urbumi notiek tikai līdz 300 metriem, bet eh, pieredze rāda, ka tie var būt arī dziļāki. Un eh, ūdenim, apkārtējiem ūdeņiem, gruntsūdeņiem un dziļākiem ūdens slāņiem šie urbumi ir ļoti piesārņojoši. Runājot par tradicionālo urbšanas metodi, tad urbumi slānekļos ir savādāka nekā tradicionālā rezervju urpšana. Es atvainojos. ka es varbūt eh, atsakos no savas ideoloģiskās pārliecības, un varbūt, ka šeit tā parādās īpaši skaidri, un tomēr kaut vai Itālijai aprēķinātie slānekļa gāzes daudzumi bija ļoti lieli, un eh, vajadzētu varbūt izmantot vairāk atjaunīgos energoresursus kaut vai mežu resursus un biogā, biomasas resursus. Tie varētu apmierināt trešdaļu no Itālijas energo vajadzībām, un eh, tas savā veidā garantētu labākas iespējas apkarot klimata izmaiņas. Mums vajadzētu raudzīties arī to, kā re, izmanto to reģionu. Ko šī lūdzu tagad nākamais runātājs? Jā, paldies priekšsēdētāji pavisam ātri. Vispirms gribētu uh, apšaubīt varbūt uh, šo ideju, ka um, šī gāze uh, Eh, vai nu dabas gāze vai eh, slānekļa gāze varētu būt mazāk piesārņojoša siltumnīca efektu gāzu kontekstā. Tā nav, jo mēs taču tāpat runājam par CO2, kas eh, izdalās, jo mēs taču dedzināsim šo degvielu. Tātad dabas gāze ir metāns un radioaktīvais efekts ir 30 reizes lielāks par CO2. Tā tad ir nafta un ir ogles, bet gāze, gāzei ir daudz vairāk noplūdes gan transporta laikā, gan eksploatācijas laikā. Tā tad eh, ir viss šis uh, ieguldījums, uh, visas noplūdes vidē, bet paradoxāli, ka dabas gāze jau ir labāka par uh, oglēm un naftu. Un uh, tas pats tiek runāts par uh, slānekļa glāzi, bet uh, mēs te runājam par P apsvērumu ziņojumā. Un otrkārt, jūs zināt, ka mums ir pagājušā gada jūlija likums Francijā, kas aizliedz hidrauliskos urbumus, um, bet varbūt ir citas metodas, kā iegūst slānekļa gāzi Un, uh, un mūsu Nacionālajā asamblējā jau sen ir šīs debates, un varbūt Eiropas Savienība arī varētu aizlies, aizliegt dabas gā, šo te slānekgāzes ieguvi. Un treškārt, un tas ir pēdējais punkts, ekonomiskie aspekti jau tika apspriesti vakar ITRE komitejā, es tur arī biju, un tas parāda, ka slānekļa gāzes uh, eksploatācijas cikls ir ļoti strauji. Tātad uh, ļoti ātri var eh, trijos gados, piemēram, 80 gadus šīs gāzes jau izmantot. Un tad vajadzēs uh, urpt un urpt vēlreiz. Ekonomiskā uh, ziņā nav pat zināms, vai slānekļa gāze būs rentable, jo uh, to pierāda arī ASV piemērs. Paldies, priekšsādātāji. Kolēģin. Paldies. Tagad uh, kolēģi Biljē un pēc tam uh, kolēģi Hibnere. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā situācijā es gribētu aprobežoties tikai ar dažām papildus piezīmēm tam, kas jau tika pateikts. Ir viens pozitīvs elements, ko esmu atraduši šajā ziņojumā. Viens, ka tiek atzīts, ka mums ir jāizvērtē padziļināti eh, tā ietekme, uh, um, Eiropas likumdošanā, kas varētu palīdzēt aizsargāt Eiropas pilsoņu veselību un vidi. Ir virkne pētījumu, kas tiek veikti, bet kolēģi jau uz, uzsver šos pētījumus, ka ir dažādi ģenerāldirektorāti, vide, klimats, kas veic šos pētījumus, un mēs gaidām arī uh, Amerikas vidas aģentūras pētījumu. Es tur biju pirms diviem gadiem, un pirmās, uh, pirmie izvērtējumi uh, uh, ASV teritorijā par slāmekļa gāzes ieguva nebija tie pozitīvākie, runājot par vides un uh, ūdens resursu aizsardzību. Esam uzņēmuši šeit arī vidas komitejas uzklausīšanā virkni resursu, uh, tātad virkni ekspertu, un uh, tas, ko viņi saka, nav tas pats, ko saka valdības pārstāvi ASV. Tātad es arī gribētu prasīt moratoriju. Tas būtu loģiski pagaidīt uh, pēc iespējas ticamākus izvērtējumu datus pirms sāk, uh, sākt uh, Eiropas teritorijā slānekļa gāzes ieguvi. Gribētu uzsvērt arī caurskatāmības jautājumu. Šis ziņojums, manuprāt, ļaus mums diskutēt, veidot debates. Eh, pagājušā gada jūnijā bija ziņojums Eiropas parlamentā, ka uh, slānekļa gāzes ieguvēji būs uh, liela ietekme uz vidi. Tagad mēs uh, redzam, ka ir dažādi par un pret, bet eh, ir jau trīs lūgumraksti, kas ir iesniegti no Eiropas pilsoņu puses, no Bulgārijas, Polijas un Francijas, un vēl būs lūgumraksti. Un eh, vakar eh, lūgumrakstu komitejā mēs runājām, ka ir nepieciešams patiesas debats Eiropas līmenī par slānekļa gāzes ieguvi. Tagad Hurners kundze, pēc tam Morkunēts kundze. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa. Um... Paldies, prieksēdētāja kungs. Dāmas un kungi, tehnoloģijas, par kurām mēs runājām, tās Eiropā ir jaunas, bet pasaulē tās ir pazīstamas. Lielākā daļa cilvēku, kuri šeit izteicās debatēs, ir nākuši klajā ar paziņojumiem par hipotēzēm, par iespējamām zemestrīcēm. Tas pats attiecās arī, proti tas ir hipotētiski, ka notiek gruntsūdeņu piesārņošana. Hipotēze ir arī tas, ka notiek būtiska siltumnīcas gāžu izmešana. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot zinātniski pieejamo informāciju tādu, kas ir apstiprināta un pierādīta, tādu, ko izmanto Amerikas Savienoto Valstu vidas aizsardzības aģentūra. Informācija, kas ir to kompāniju rīcībā, kuras iegūst slānekļa gāzi. Es uzskatu, ka šeit mums vajadzētu raudzīties, lai mēs vispirms izvērtēt to potenciālu, kāds ir slānekļa gāzes depozītiem Eiropā, pēc tam uzraudzītu to eksploatāciju un ieguvi. Es domāju, ka pietiek šeit runāt hipotētiski un emocionāli. Jo, protams, ka ir viegli bārstīties ar skaitļiem un procentiem, vēl jau vairāk tāpēc, ka šāda veida tehnoloģijas visu laiku attīstās. Protams, ka Mums vajadzētu pārskatīt direktīvas, likumdošana sakārtot ir svarīgi, taču mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mums būs fondi pieejami, ja gadījumā notiek eh, kāda negatīva ietekme šāda ieguvēja, un tomēr tāda likumdošana ir arī kodola negadījuma gadījumā vai gadījumā, ja notiek kodola degvielas noplūde. Tātad eh, Mums ir jārunā par, iespēj, par visiem iespējamiem negadījumiem, kas būtu saistīti. Paldies par šīm debatēm, un tomēr es domāju, ka cilvēkiem ir jāsaņem. Paldies! Tagad kolēģi Morkunaite un pēc tam kolēģis Aihaut. Divas minūtes. Paldies! Centīšos izteikties īsi un sākšu ar apgalvojumu, ka slānekļa gāze var mums nodrošināt enerģētisko neatkarību, proti neatkarību no importiem no trešajām valstīm. Daudzās valstīs eh, tagad tiek domāts par slānekļa gāzes iegūšanu. Protams, ir arī uh, brīdinājumi un arī šaubas, bet bieži vienai šim šaubām slēpjas interešu grupas arī otrpus Atlantijas okeāna. Mūsu situācija, protams, ir savādāka nekā ASV. Es gribētu pievērsties tīpaši vienam aspektam - pētījumi, kas tika veikti. Ir pētījumi, kas ir veikti izmēģinājuma urbumos. Uh, un tāpēc ir nepieciešams ļoti cieši monitorings slānekļa gāzes ieguvēji, lai tik tiešām novērstu negatīvās sekas, ko ieguve var atstāt uz vidi. Ir īpaši jāuzrauga šeit ķīmisko vielu izmantošana. Tā ir ļoti precīzi jānoregulē. Un es domāju, ka prioritāšu sarakstā Šeit pašlaik vēl nav uzskaitītas visas ķimiskās vielas, kas tiek izmantotas ieguves procesā. Paldies, paldies arī par laika ievērošanu. Tagad Bas Aihaus lūdzu, pēc tam uh, Karima Kalmbaha. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un vēlētos pateikties arī Soņika kungam. Nedomāju, ka šeit būtu adekvāti bārstīties ar apvainojumiem, ka viss pamatā ir ideoloģija. Šajā ziņojumā mums vajadzētu raudzīties par slānekļa gāzes vidas ietekme. Tāpēc piekrīt arī Kalanana kungam, ka Soņika kungam ir labi izdevies šajā ziņojumā ietvert šo visu, jo tas arī ir ziņojuma virsraksts. Šādā aspektā, protams, ir svarīgi runāt par tiem aspektiem, kas ir rakstīts ziņojuma nosaukumā. Runājot par varbūt līdzsvaru palielināšanu, es vēlētos nākt klajā ar pāris priekšlikumiem. B apsvērumā Soņa kungs saka, ka slānekļa gāze būs būtiska Eiropas Savienībā. Jūs runājat par iespējamu potenciālu. Trešajā punktā jūs runājat, ka eksistē pētījumi par to, ka uh, šādu nekonvencionālo, netradicionālo, konvencionālo um, degvielu ieguve ir sliktāk nekā jaunāko. Desmitajā punktā jūs runājat, ka nodokļu maksātāja nauda tiek izmantota jaunu, um, jaunu ideju atrisināšanā. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu maksāt ar nodokļu maksātāju naudu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar ieguvu. 22. punktā Eiropas Savienības budžeta naudu, lai veicinātu dialogu. Esmu pārsteigts, ka Kalanan kungs nepieminēja, jo, protams, ka Kalanan kungs vēlas šo naudu izmantot šim līdzeklim. Un visbeidzot, lūdzu, izmantojiet šo ziņojumu, lai druseņi apstātos un padomātu. Mēs eh, apgalvojam, ka šajā slānekļa gāzē ir potenciāls, tātad eh, visi šie visi šie projekti, South Stream, Nord Stream, Nabucco, mums tiešām vajadzētu paraudzīties uz jau tradicionāliem projektiem. Eh, Karina Kalnbaha, paldies priekšstādātāji. Pievienošos tam, ko teica Bas, eh, attiecībā uz ziņojuma eh, līdzsvarošanu. Linda Makevena jau šo to pateica. Ne viss, ko var darīt, būtu arī jādara. Runa te ir par politisko gribu, ne tikai par tehnisko iespējamību un vides aspekti tik tiešām ir jāievēro. Es tagad runāšu par infrastruktūras izveidi. Slānekļa gada izmaksās līdzekļus arī infrastruktūras ziņā. Mēs daudz runājām šeit, piemēram, par to, ka mums ir jāiegrožo klimata pārmaiņas un ka jāinvestē uh, alternatīvajos enerģijas avotos, bet te mēs atkal runājam par fosīlajiem energoavotiem. Tad nedomāju, ka mums vajadzētu šeit vēl vairāk investēt uh, fosīlo kurināmo iegūšanā. Paldies, uh, Pīters Līze. Paldies priekšsādātājiem. Paldies Boguslavam Sonikam par sagatavoto ziņojumu. Tēma tiešām ir ļoti sarežģīta, un mēs redzam, kādas frontes te izveidojas, bet šīs frontes būs jāpārvar. Citādāk mēs nenodrošināsim plašu atbalstu un ziņojumam nebūs izredžu. Es uh, pats redzu savā vēlēšanu iecirknī, ka cilvēki bieži vien ir ļoti skeptiski noskaņoti. Tad uh, valdības aprindas arī saka, ka mēs nevēlamies šo tehnoloģiju mūsu reģionā. Tas, protams, man jā, jāņem vērā debašu laikā. Pastāv riski un draudi, kurus vēl neesam izanalizējuši. Uh, Daži lieta ir tāda emocionālā attieksme, bet arī to nedrīkst piemirst. Es labi saprotu Sonika kungu. Piemēram, ja mēs runājām par uh, to, ka Polijā tiek izmantot 90% ogļu, tad, protams, jāmeklē kaut kādas alternatīvas. Un arī šādas alternatīvas iespējas jāņem ļoti, jāuztver nopietni. At varbūt Polijā šī tehnoloģija pastāv un ir izmantojama, un citās valstīs tā varbūt nemaz netiks izmantota. Tomēr mums jākoncentrējas šeit uz pārobežu jautājumiem, un ūdens ir viens no tiem. Protams, tehnoloģija, kas tiek izmantota vienā valstī, nedrīkst piesārņot ūdeni citā valstī. Tāpat mums ļoti rūpīgi jāizpēta iespējamā ietekme uz klimata pārmaiņām. Tikai tad var pieņemt lēmumu. Vispēcot teikšu, enerģijas iegūšana vienmēr sagādā kaut kādas problēmas. Un tāpēc es, kā referents energoefektivitātes jomā, uzskatu, ka arī par šiem draudiem vajadzētu runāt, jo eh, vienmēr enerģijas iegūšana saistīta ar problēmām, vai mēs runājām par oglēm vai slānekļa gāzi. Paldies, Karls Šlūters, un pēc tam kolēģis Rosi, noslēdzot uh, mūsu sarakstu. Paldies! Soņika kungs, nav godīgi salīdzināt to ūdeni, kas tiek izmantots eh, ogļu ieguvē, ar to ūdeni, kas tiek izmantots slānekļa gāzē, jo jūs ūdenī šajā gadījumā um, jūs šajā gadījumā pievienojat veselu virkni ķimikāliju un nevis tikai atdzesēšanas ūdens, kas ir ogļu gadījumā. Uh, Jūs nerunājat šajos punktos par tām ķimikālijām, kuras tiek izmantots. Amerikas Savienotajās valstīs 170 tiek izmantots un 29 ir ļoti indīgas. Mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka mēs neizmantojam tās ķimikālijas, kuras ir ierakstītas rīču regulā un veselā virknē citu regulējumu. Protams, ka tas viss ir jāsavēl kopā ar patreiz Eiropā esošo likumdošanu, ietekmes seku novērtējums. Mēs redzam, ka ir problēmas arī ar ūdens pamata direktīvu problēmas ar rūpniecisko izmešu direktīvu, ar rūpniecisko notekūdeņu direktīvu. Uh, Protams, ka jaunas tehnoloģijas attīstās un tas viss ir jāpārskata, bet es domāju, ka šodien mums vajadzētu runāt par to, ka jau šobrīd ir atklātas vairāk fosīlās degvielas eh, atradnes nekā mēs eh, varētu iegūt. Tātad es domāju, ka varbūt investējot šajās tehnoloģijās nav nemaz tik laba ideja, jo ja mēs, piemēram, izmantotu visu slānekļa gāzi, mēs neatrisinātu klimata problēmas. Un patiesībā, ja mēs nevaram atrisināt to klimata mērķus izpildot, tad tā ir naudas izšķērdēšana. Vēl bez tam ASV problēma ir tāda, ka viņi atklāja problēmas, tad ir ļoti, ļoti ilgstošas debatas par to, vai šīs problēmas ir dabīgi raduši, dabīgas ietekmes vai arī cilvēki izveidotas. Es uzskatu, ka šobrīd mums vajadzētu izpētīt eh, gruntsūdeņu stāvokli, tiek pārtraukts runātājs. Paldies, Karla. Un pēdējais runātājs mūsu sarakstā ir Ozīkungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es ar ļoti lielu interesi klausējos, eh, ko teica kolēģi, īpaši man franču kolēģi teica, ka cilvēkiem pašiem ir eh, jānolēmi. Un tad jūs varat, piemēram, Francijā organizēt uh, tautas nobalsošanu par to vēlas viņa vai ne kodolreaktorus. Bet tagad par šo ziņojumu. Mums ir jāatcerās, ka arī komisija ir savs vārds sakāms, un komisāra Hedegordas kundze ir sagatavojusi komisijas priekšlikumu par fosīlajām degvielām un arī par to kvalitāti. Uh, Priekšlikumā runiet par to, ka vajadzētu labāk uzraudzīt eh, tradicionālās naftas ieguvas vietas un eh, ja parlamentam būs jāapstiprina, jo parlaments gatavojas apstiprināt komisijas priekšlikumu, tad tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu balsot par, un tomēr mums būs nepieciešams absolūtais balsu vairākums gan parlamentā, gan arī komisijā. Lai šo likumdošanas aktu pieņemtu, tad, ja tas tiks pieņemts, tad tas nebūs vairāk interesanti Polijai un arī citām valstīm, kuras vēlas iegūt slānekļa gāzi. Pie tam šīm valstīm tam būs aizliegts to iegūt un pārdot. Aļaskā un Kanādā tad tiks prasīs, lai tās pārdot šos produktus un ražojumus Eiropas Savienībai. Mēs gaidām komisijas lēmumu par šiem jautājumiem, un mums vidas komitejā novembrī būs jāizskata šis jautājums. Ja mēs runājam par to, ko komisija šobrīd vēlas un komisāra Heidegardas kunda vēlas, tad mums nav nekāda jēga diskutēt par šiem jautājumiem, ja šobrīd to ieguve nav atrunāta. Un tomēr, manuprāt, ziņojums ir ļoti labs. Jā, Rosī. Paldies Rosī kungam. Un tad esam izsmeluši visu runātāju sarakstu. Mēs redzam, ka viedokļi ir stipri atšķirīgi. Ir milzīgs viedokļu spektrs, daži par, daži pret. Es varu tikai teikt, ka Lejas Saksajā manā uh, izvē, uh, vēlēšanu iecirknī, tad, tad cilvēki ir skeptiski noskaņoti. Visas partijas iestājas uh, pret, jo 20 tūkstoši litru ķimikāliju tika iesuknēti uh, augsnē. Un, uh, protams, no citas puses katrs vēlas uh, apkuri dzīvoklī, un mēs visi vēlamies arī um, pareizo enerģijas miksli Eiropas Savienībā. Tāpēc eh, domāju, ka mums visiem tagad jāpiedalās darbā pie eh, šī pašiniciatīvas ziņojuma, lai mēs ieņemtu pareizu nostāju. Tas, protams, nav vienkārši, un kolēģim Sonikam priekšā vēl ļoti liels darbs. Pirms došu vārdu tagad komisijai, ļaušu izteikties um, vēl um, Sonika kungam. Tagad komisijai uh, trīs minūtes, maksimāli trīs minūtes. Es saprotu, ka tēma ir ļoti svarīga. Tad lūdzu komisija pēc tam Sonika kungs. Okay, thank you very much. I indeed will be. Paldies. Jā, tik tiešām es varu izteikties ļoti īsi. Komisija ar lielu interesi seko diskusijai par šo tēmu Eiropas parlamentā un arī citur. Mēs eh, ļoti pozitīvi vērtējam šo ziņojumu kā ieguldījumu diskusijā. Paldies referentam par ļoti būtisku darbu, kas tika ieguldīts. Kas attiecās uz nekonvencionālajiem uh, fosiliem kurināmiem un īpaši slānekļa gāzi, tad lielākā problēma ir tieši ietekme uz vidi. Un tas, uh, vai uh, mūsu likumdošana ir pietiekama, lai mazinātu iespējamo risku. Protams, tika uzdoti vairāk jautājumi komisijai, sākot uh, ar uh, plašā sabiedrības iesaistīšanu. Tad mēs saņēmām arī um, jautājumus no uh, interesētajām pusēm. Un, ja mēs runājām par esošo uh, savienības likumdošanu, tad, protams, galvenais jautājums, vai tā jānodrošina vides un cilvēku veselības aizsardzību. Jau tika pieminēts, ka ir veikti vairāki pētījumi un daži pašlaik tiek veikti. Un Es izmantošu iespēju ļoti īsi pastāstīt, kas tad pašlaik notiek. 2012. gada vidū uh, notiks ļoti daudz uh, uh, tieši izpētes jautājumā. Ģenerāldirektorāts, vidas ģenerāldirektorāts strādā pašlaik pie risku noteikšanas un mūsu likumdošanas satvara analīzes. Mēs ceram rezultātus saņemt vēl pirms vasaras brīvdienām. Šos rezultātus izpētīs arī klimata ģenerāldirektorāts. Pašlaik viņi nodarbojas ar jautājumu uh, par CO2 emisijām no slānekļa gāzes. Arī rezultāti būs līdz vasarai. Kopējais pētniecības centrs strādā par, uh, ar ķīmisko drošības ziņojumu un uh, hidraulisko um, tehnoloģiju izmantošanu. Arī šeit rezultāti ir sagaidāmi 2012. gadā. Tāpat tiek strādāts pie pētījuma par uh, slānekļa gāzes ietekmi uz enerģijas tirgu. Rezultātus gaidām līdz vasarai. Gada beigās vai 13. gada sākumā uh, kopīgs pētniecības centrs sagatavos ziņojumu uh, par um, ietekmi uz augsnes un ūdens izmantošanu komerciāli iegūstot slānekļa gāzi. Balstoties uz visu šo izpētes darbu, komisija izvērtēs, vai ir nepieciešams riska pārvaldības likumdošanas satvars. Un, ja mēs apstiprināsim, ka šāda likumdošana ir vajadzīga, tad lūkosimies, kādā formā tā ir jāsagatavo. At var sākt ar nelikumdošanas pasākumiem, piemēram, paraugu prakšu vadlīnijām, līdz pat likumdošanas um, aktu atjaunošanai vai jaunajiem likumdošanas aktiem. Rezultātus var realistiski sagaidīt pēc apmēram pusotra gada. Paldies! Paldies Fopēles kundzei! Un tagad noslēgumā īsi piešķiru vārdu atkal referendam, maksimāli trīs minūtes. Es saprotu, uh, ka nevar trijās minūtēs atbildēt uz visiem jautājumiem, bet nu vismaz kaut kāda iespēja atbildēt jums ir. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Redzēsim, vai es varēšu atbildēt uz visiem komentāriem jautājumiem trim minūtēs. Šis debats pierādīja, ka mums vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Mums vēl būs daudz un gara polēmika, un es ar interesi raugos uz šo polēmiku. Eiropas parlamentam ir skaidri jāparāda, ka mēs, kā institūcija, skaidri zinām, par ko mēs runājam. Mums ir jāpierāda, ka mēs saprotam, kādi ir slānekļa gāzes ieguves riski un ar to saistītie labumi. Šobrīd notiek aktīvi pētījumi un izpēta, un to rezultātus mēs vēl gaidām. Un tomēr mēs jau varam varbūt izstrādāt savu veidu pamatprincipus un izstrādāt piesardzības pasākumus, kurus varētu ierakstīt šajā ziņojumā par slānekļa gāzes ieguvi. Komisija savā priekšlikumā ir skaidri pateikusi savu nostājumu. Patiesībā mans ziņojums ir tikai pirmais solis turpmāku ziņojumu klāstā. Esmu pārliecināts, ka pētījumu rezultātiem publiskojoties parādīsies jauni viedokļi un varbūt savādāki. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur piedalījās šajās debatēs, un jūs teiktajā skaidrs ir viens, ka slānekļa gāzes ieguvē ir milz iespējas. Es, protams, saprotu zināmas bāžas vai pat piesardzību, ko izteica vairāk no kolēģiem. Un tomēr mums jau ir apkopota arī šajā komitejā ļoti daudz ekspertu datu un pieredze. Mēs zinām, ka rūpnieciskas ieguves gadījumā mums ir jābūt piesardzīgiem. Un um, arī ir jābūt piesardzīgiem brīdī, kad sastopas rūpnieciskās intereses ar vidas interesēm. Bet debatēm vajadzētu būt ļoti strukturētām un um, uz faktiem balstītām, ne tik daudz uz emocijām. Es uzskatu, ka nauda, kur mēs ieguldītu šajos pētījumos, vajadzētu tikt investētai tādos zinātniskos pētījumos, kuri runā par drošību. Es nedomāju, ka mums vajadzētu apgalvot, ka ieguvēji un šahtām nevajadzētu sniegt naudu. Nē, mēs atbalstam pētījumus, kas tiešā veidā ietekmē to, kā eh, kalnrūpniecība mm, ietekmē vidi. Un, protams, ka mums ir jāiesaista dialogā arī cilvēki, bet nauda budžetā jau ir paredzēta. 200 tūkstoši eiro tā jau ir iestrādāta budžetē, budžetā dialogu veicināšanai ar iedzīvotājiem. Ūdens un ķimikālijas par šiem jautājumiem mums būs jārunā arī turpmāk. Es izprotu to kolēģu bažas par eh, kā nezinām ietekmu uz vidi. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies eh, panākt kompromisu un visiem kopā izveidot tādu dokumentu, kas būs pieejams vairākumam. Tieši tā kā mēs jau sagatavojam dokumentu par zem jūras naftas ieguvēm. Paldies! Noslēdzām tagad diskusiju par šo darba kārtības punktu. Uh, 9. Eh, maijā ir eh, vēlākais jāiesniedz grozījumu priekšlikumi, bet ir ierosinājums eh, pagarināt šo termiņu līdz 24. maijam, lai būtu nedaudz vairāk laika. Mēs varam jau tagad konstatēt, ka būs noteikti daudz grozījumu, un tāpēc es ierosinu tiešām pagarināt šo grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas tagad būs 24. maijs lai visiem būtu pietiekoši daudz laika grozījumus sagatavot. Redzu, ka visi piekrīt, paldies, tā arī rīkosimies. Un tagad nākamais darba kārtības punkts, numur septiņi. Iekšējas informācijas ļaunprātīgā izmantošana un tirgus manipulācijas. At, uh, Reihards Zēbers ir atzinumu, atzinuma sagatavotais. Es ierosinu šo darba kārtības punktu izskatīt desmit minūtēs, ja mums ir vēl viens izskatāmais atzinums. Atlūdzu Rihardam Zēberam vārds ļoti īsi lūdzu par šo priekšlikumu. Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos īsi, kā jau jūs uzsvērāt, tas ir atzinums, un šeit ir jāpanāk pielāgojumi uh, tirgus ļaunprātīgai izmantošanai. Uh, un iespējams tas attiec arī uz emisiju certifikātiem. Tagad ir 2003. gada direktīva, kas to nosaka, un ir priekšlikums jaunai direktīvai par šiem tirgiem finanšu instrumentiem MIFID, un šajā MIFID direktīvā ir uh, arī šie emisijas eh, certifikāti iekļauti eh, emisiju tiesniecības sistēmas uh, iekvartos, un šī tirgus labprātīgas izmantošanas direktīva ir jāpielāgo šim jauniem ietvaram, lai iekļautu emisijas tirgus certifikātus. Svarīgi ir tas, ka 80% šo emisijas certifikātu jau ir atvisinātie finanšu instrumenti, jeb derivāti, un līdz ar to uz tiem jau attiecas pastāvošais juridiskais ietvers. Mūsuprāt, ir svarīgi arī tas, ka ir šis uh, Uh, tūlītējās realizācijas tirgus, proti šie uzņēmumi, kuriem ir vajadzīgi šie uh, certifikāti, tos var uzreiz nopirkt, un tur ir runa par šiem 20%. Un uh, mēs šeit uh, runājam par uh, emisijas certifikātiem, un tie ir atšķirīgi no citiem finanšu instrumentiem, te ir citi ziņošanas pienākumi. Uh, atklāšanas, informācijas atklāšanas pienākumu. Un šeit komisijas un dalībvalsts ir svarīgs aspekts. Un te ir runa par informācijas sniegšanas pienākumu certifikātu lietotājiem. Tātad ir runa par tieši fizisku šo emisijas tirzniecības certifikātu izmantošanu. Tirgus uzraudzībai, tātad šeit ir tāda īpaša nianse. Uh, Svarīgi ir arī tas, ka šeit ir jānosprauž kaut kādas robežas. Komisijas priekšlikumā, kas ir mūsu priekšā, to tiek piedāvāts darīt ar delģētajiem eh, tiesību aktiem. Es piedāvāju veidot diskusiju un norādīt eh, tādu kā slieksni, zem kura um, um, atrodošamies tirgus dalībniekiem nav uh, tas jādara. Tātad mēs konstatējam, ka tikai 7% no ieguldījumiem uh, attiec uz 80% emisiju. Tātad mums nevajadzētu pārāk lielu birokrātiju šeit ieviest, tāpēc vajadzētu noteikt šo slieksni. Un par to mums arī ir jādiskutē komitejā. Un vienlaicīgi komisijai dodam šo instrumentu deleģēto aktu, uh, lai to varētu īstenošanas procesā pielāgot, ja šis slieksnis būtu par augstu vai par lēju. Tātad mēs runājam par 3 miljoniem tonu CO2 um, izmešu. Skaidrs arī tas, ka uh, komisijas un dalībvalstu ierēģiem šeit uh, ir um, zināms pienākums, proti viņi nevar izmantot iekšējo informāciju, un tas viss galu galā būtu jāpielāgo, ja pie, ja iesaistīsimies startautiskā emisiju tiesniecības sistēmā. Pal priecāšos par ieteikumiem. Paldies par uzmanību. Paldies! Linda Makēvāna, lūdzu pavisam īsi. Very briefly, helpfully the rapporteur. Jā, tā tad referents tikās ar ēnu referentiem pirms grozējuma parādījās uz papīra. Tomēr es uzskatu, ka ir svarīgi to visu uzrakstīt, un tad mums būs pamats debatēm ar komisiju. Paldies! Paldies, Lindai, saka priekšsēdētājs. Un eh, nākamais ir Celekakas kungs. Lepāža kungs, lūdzu. Oui, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. No uh, Teodora Tilakakis vārdā gribētu teikt, ka mūsu grupa ar entuziasmu uzņēma komisijas priekšlikumu iekļaut arī tirzniecības certifikātu šeit. Uh, šajā kontekstā. Un tagad ir šis slieksnis tirgus dalībniekiem uh, un ir izņēmumi. Šis ir, tas runāja par septīto grozījumu. Referents uh, šeit skaidro arī uh, noteikums, kā var izslēgt no tirgus, un es gribētu personīgi teikt, ka finanšu produkti ir uh, Eh, tātad šīs emisiju tiesniecības uh, instruments ir ar mērķi samazināt emisijas un uh, ir jāpatur iespēja iejaukties šajā tirgu, lai varētu panākt uh, nospraustos mērķus. Paldies! And, yes. Paldies! Tā kā vairāk nevienas runātājas sarakstā nav pieteicies, tagad vēlētos dot vārdu komisijai. Please, short. Lūdzu, ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs atbalstam komitejas atzinumu un mēs arī izprotam, ka ir deputāti, kuriem ir dižādi zināmas bāžas. Vienīgais, ko komisija vēlētos šajā momentā pateikt, kāda veida slieksni vajadzētu izveidot. Es e, Vēlējos tikai pateikt, ka mēs vēlamies e, veikt pētījumu par to, kādam būtu jābūt slieksnim. Un, eh, lai to izveidotu, lai noteikti slieks, mums ir nepieciešama zinātniski pierādīt dati. Runājot par eh, privātiem ierēģu pārvedumiem gan komisijas, gan parlamenta, tas ir iekļauts šajā direktīvā, un, protams, ka mēs varam runāt par eh, to, kādā tekstā to vajadzētu noformulēt. Un tomēr mēs uzskatām, ka regulā vajadzētu ietvert uh, ierēģus, kā Eiropas, tā dalību valstu. Rihards, lūdzu. Jā, pavisam īsi, kā jau teica ar šo slieksni, kā Ilinda teica, mums vajadzētu vēl par to diskutēt, bet svarīgi būtu, lai uh, mēs būtu gatavi ieviest šādu slieksni, un esmu gatavs arī uzklausīt komisijas idejas. Paldies, Eberkungs! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. aprīlis 12. Tātad ļoti drīz vides komitejā mēs balsosim 29. 30. maijā un balsojums vadošajā komitejā, ekonu komitejā notiks 9. Eh, jūlijā un eh, oktobra 2. plenāra sesijā būs galīgais balsojums. Paldies, ka varējām ātri izskatīt šo jautājumu un nonākam pie pēdējā darba kārtības punkta. Šajā rīta sesijā tas ir 8. Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija 2012. līdz 2015. gadam. Un uh, mūsu referente ir uh, kolēģi Liotārde, un mums atkal ir 11 minūtes. Lūdzu, izsakieties īsi. Es zinu, ka tas ir svarīgs temats, uh, uh tāpēc tagad vārds referentei lūdzu. Jā, dank vēl, voorzitter. Ik weet dat we hier heel veel belang. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, zinu, ka mums ir ļoti daudz svarīgu jautājumu, diskutējam, un būtu labi, ja mums tam būtu pietiekami daudz laika atvēlēts. Tāpēc ir samērā žēl, ka mums ir jāizskrien cauri šim darba kārtības punktam burtiski zem desmit minūtēm. Bet ņemot vērā to, ka jau iepriekšējo reizi mēs diskutējām par dzīvnieku pārvadājumiem, tad varbūt tas nav tik traki. Un tomēr jautājums ir svarīgs un nav tā, ka šis jautājums ir maz svarīgāks par citiem jautājumiem, kuriem atvēlējām daudz vairāk laika šajā priekšpusdienā. Es uzskatu, ka NV komitejai vajadzētu izteikt savu viedokli par komisijas izveidoto stratēģiju vai padomē esošo stratēģiju dzīvnieku lab labturībai, jo patiesībā tas ir tikai komisijas paziņojums, un es uzskatu, ka ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs izstrādātu konkrētus plānus, ko darīt. Debatas par dzīvnieku labturību debatēm ir jābūt daudz nopietnākām, un es uzskatu, ka arī komisijai to vajadzētu ņemt vērā. Nopietnākām tādā aspektā, ka komisijas priekšlikumā iek rakstītais astoņu stundu termiņš, tātad komisija nav ņēmusi vērā to, ka parlaments uh, ierosināja astoņas stundas un to, ka šo ierosinājumu parakstīja arī pāri par miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tātad komisija savā paziņojumā vienkārši saka, ka tā izvērtēs uh, iespēju un adekvātumu izstrādāt dzīvnieku labturības rādītāju saskaņā ar ekonomiskām prasībām. Mēs ceram, ka šī stratēģija tiks izstrādāta ātrāk nekā 14. gadā, kā to paredz komisija. Es uzskatu, ka ikvienam dzīvniekam ir jābūt aizsargātam ne tikai tādiem dzīvniekiem, kur tiek izmantoti ekonomisku, ekonomisku labumu gūšanā. Komisija runā arī par to, ka būtu jāizstrādā uz pētījumiem balstīti dzīvnieku labturības kritēriji. Bet eh, uzskatu tiešām, ka vajadzētu dzīvnieku labturības politiku izstrādāt ātrākā laika periodā nekā tikai pier, ierosinātajam gadam. Ir, eh, protams, problēmas ar dzīvnieku labturības aspektiem, kaut vai, piemēram, piensaimniecībā izmantotās govis vai arī zivju audzēšanā Komisijas eh, indikātori dzīvnieku labturībai ir svarīgi, un tomēr, manuprāt, būtu jēgpilni, ja mēs eh, pārskatītu 2005. gada pirmo direktīvu, lai, piemēram, tiktu pārtraukta cūku kastrācija un eh, lai tiktu izveidotas arī Eiropas Savienības normas dzīvnieku slaktēšanai, kā arī kādā veidā tiek izmantota klonēšana pārtiks ražošanā un arī šo pārtiks produktu ražošanu, kurā tiek izmantot klonēt dzīvnieki. Jo šobrīd eh, mēs uzskatām, ka tiek pārkāpt arī zinātniski pierādītās un noteiktās dzīvnieku labturības normas. Komisija runā par to, ka vajadzētu panākt sinerģijas starp dažādiem pasākumiem, un tomēr vai nevajadzētu komisijai šobrīd izmantot eh, tās neilgtspējīgās metodas, kas tiek izmantotas lopu audzēšanā. Pie tam tas ietekmē ne tikai lopu labturību, bet arī cilvēku veselību un nemazāk vidi. Nākamais tā saucamā antibiotiku rezistence, mūtu rezistence, kas šobrīd ir plaši izplatīta lielajos ganāmpulkos. Uh, Vajadzētu daudz sīkāk šo jautājumu izskatīt un izvērtēt. Savā atzinumā par dzīvnieku labturību es esmu mēģinājusi izveidot dzīvnieku labturības kritērijus, kas sasauktos arī ar nākamajā zinātnes un pētniecības programmā ietvertajiem kritērijiem kā vajadzētu uzlabot bioloģisko daudzveidību. Protams, ka ar vienu lapus vien nepietiek, un es domāju, ka visi kolēģi ir vienas prātas, ka teksts ir pa īs, un es ceru, ka ar grozījumiem mums izdosies šo tekstu gan papildināt, gan arī padarīt apjomīgāku. Esmu jau saņēmusi 54 četru lapu garu ziņojumu tikai par dzīvnieku pārvadājumiem. Un jetzt kommen wir zu den äh, Sprechern. Paldies, un tagad äh, runātāji vispirms ēnu referenti. Pilā Arjūzo. Tad būtībā desmit sekundes katram, bet nu, tad būs jāpastrādā nedaudz ilgāk. Lūdzu, īsi. Paldies priekšsēdētāji. Arī es domāju, ka eh, šodien mums ir pārāk maz laika tik svarīgai tēmai. Un tomēr centīšos izteikties īsi. Tik tiešām mums ir visstingrākie dzīvnieku labturības nosacījumi visā pasaulē. Un taisnība arī, ka mūsu iedzīvotāji to uzskata par vajadzīgu un pareizu. Bet, kad runa ir par pārtikas produktu izvēli, tā ir viena lieta. Vēlēšanu laiks arī ir tāds pavisam īpašs jautājums. Komisija tērē 17 miljonus eiro dzīvnieku labturības uzlabošanai. Un tās investīcijas, kas ir vajadzīgas, piemēram, uh, putnu būru modernizācijai ir 6 miljārdi eiro Eiropas Savienībā. Tās ir milzīgas summas. Un tad, um, tas, protams, maina mūsu konkurētspēju, mūsu lauksaimnieku konkurētspēju. Un ja te pašā laikā mēs importējam gaļu vai olas vai citu pārtiku no valstīm, kas neievaro uh, tādas pašas normas, tas vēl situāciju pasliktina. Mums vajadzētu izanalizēt situāciju. Vai nu mēs uh, cenšamies panākt, lai visi ievērotu mūsu normas, vai nu vismaz jāveic informācijas kampaņas, jāinformē mūsu patērētāji par to, ko tad īsti viņi pērk un patērē. Mums vajadzētu runāt arī par dzīvnieku labturību PTO ietvaros. Ja tas nenotiks, tad mēs paši sev šausim kājā un nekādi neuzlabosim mūsu patērētāju aizsardzību. Uh, Lietārd kundzes uh, tekstā ir pateikts, um, ka līgumā ir pieprasīta tāda pati aizsardzība patērētājiem, kā arī dzīvniekiem. Tas ir pareizi, bet tas nenozīmē, uh, ka mēs vēlamies pilnīgi vienu un to pašu. Dzīvnieku labturība ir saistīta arī ar normām, piemēram, kas saistīti ar dzīvnieku pārvadāšanu, ar audzēšanu, un tas nav tas pats, kā patērētāju politika. Patērētāju un vides politika ir saistītas arī ar citiem aspektiem. Un tas arī pateikts līguma 13. pantā. Tagad tiek pieprasīts, lai mēs iekļautu visus dzīvniekus, arī savvaļas un klāņojošos dzīvniekus. Nu, te, manuprāt, uh, drīzāk runa būtu par uh, zoodārzos esošajos, esošajiem dzīvniekiem. Un tad mums jau ir 92. pants, kas to nosēc. Vēl kaut kas. Regulā, tad 2005. gada regulā komisija saka, ka dzīvnieku labturība nav nodrošināta tāpēc, ka dalību valstis neizpilda uh, visas prasības, bet šīs prasības pastāv. Un es domāju, ka mums vajadzētu precizēt, par ko runa vispār ir. Jo nevar aizsargāt visus savaļas dzīvniekus. Atvainojiet, saka priekšstādātājs, mums diemžēl uh, nav uh, iespējas jums piešķirt vēl laika. Tad 32 minūtes mums šodien ir likumdošanas darbam, Bet nu, tad uh, lūdzu uh, aprunājieties ar koordinatoriem, lai mēs varētu mūsu galveno uzmanību pievērst likumdošanas darbam. Jo šajā likumdošanas periodā mums vispār bija iespēja tikai 25% laika tam veltīt, un vispārējais ir tā teikt putas. Uh, tā kā kapučīno vai ne tikai 25% ir kafija. Labi, eh, tagad eh, liberāļu grupas pārstāvim eh, lūdzu vārds. Un lūdzu rūpējieties nākotnē par to, lai mums būtu vairāk laika likumdošanas darbam. priekšstādātāji, es pievienošos Leotāra kundzes protestiem. Šī tēma ir ļoti svarīga. Un vakar mēs uh, vismaz stundu diskutējām par līdzīgiem jautājumiem. Domāju, ka mums vajadzētu varbūt tik svarīgos jautājumus uh, ievietot citur darba kārtībā. Man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi runāt par 13. panta saturu. Tur runa ir par harmonizēšanu. Izteikšos ļoti īsi. Šajā atzinumā Nepieciešams runāt arī par šīm astoņām stundām uh, dzīvnieku pārvadāšanai. 15. martā mēs pieņēmām attiecīgu rezolūciju ar uh, vairākumu parlamentā. Tas ir aizsardzības princips. Un uh, jāņem vērā arī tie aizsardzības principi, kurus mēs ieviesām attiecībā uz uh, trušiem, uz trušu turēšanu, Tāpat svarīgi ir aizsargāt maidzīvniekus un mīļdzīvniekus. Un ir iespējams, ka mums ir nepieciešama obligāta reģistrācijas sistēma antimikrobiālajiem līdzekļiem. Arī par to mums ir rezolūcija. Nākamais um, problemātiskais punkts ir klaiņojošie suņi. Vakar uh, lūgumrakstu uh, komitejā par to tika runāts. At, um, bija uh, vairāk nekā 150 paraksti uh, šajā lūgumrakstā. Un tas pierāda, cik svarīga ir šī tēma. Atgādināšu, runa ir par klaņojošiem suņiem. Mēs runājām šeit par dzīvniekiem arī, kas tiek izmantoti um, uh, medībās. Um, par, par esmu uh, un arī uh, viņu labturība ir jāievēro. Pēdējais komentārs ir tas, ka mums jādara vēl vairāk, lai pareizi transponētu zooloģisko dārzu direktīvu, jo dalību valstis neievēro pilnībā tās normas. Paldies, tagad uh, Aikaut kungs, lūdzu īsi. Jā, paldies priekšsādātāja kungs, nav jēgas tagad iedziļināties uh, debatēs, jo tas vienkārši nav iespējams. Gribēju tikai pateikt, ka mēs pilnībā atbalstīsim referenti, lai uh, viņi varētu paplašināt šo vienas lapas dokumentu, uzsverot PTO un uh, dzīvnieku labturību un arī dzīvnieku, tātad tests uz dzīvniekiem. Uh, un arī jāatjauno šis aizliegums attiecībā uz kosmētiku. Un mums vajadzētu runāt arī par uh, piena govīm un par marķēšanu. Komisija saka, ka viņi negrib iet tālāk uh, par olām, un tur mums vajadzētu ļoti skaidri paust savu viedokli. Cerams, ka nākamreiz mums būs uh, vairāk laika, lai par to apspriestos. Paldies, Saikhaus kungs, tagad ir izteikušies ēnu referenti. Mēs šodien precīzi sākām uh, darbu. Uh, Eh, arī tūkojums bija laikā. Mēs varam tagad dot vārdu runātājiem, jo tūki ir pelnījuši pusdienas un varam turpināt angliski debates. Citādi. Uh,